So, good morning, ladies and gentlemen, welcome. Labrīt, dāmas un kungi. Prieks jūs redzēt mūsu komitejas sanāksmē. Priecāšos, ja jūs uh, ieņemsiet savas vietas. Un lūdzu konsultāti, varbūt ļaujiet deputātiem, tad tāds koncentrēties darbām. Uh, Tātad darbkārtība. Pirmais jautājums - darbkārtības apstiprināšana. Tālāk devītais punkts - balsošana par um, Eiropas Savienības vadlīnijām un īpašais pārstāvis uh, brīvību un reliģijas brīvību veicināšanai. Tas gan tiks atlikts vēlāk, kad tiks arī apstiprināts ziņojuma projekts. Ja nav citu uh, komentāru un ierosinājumu, tad es apstiprināšu darbkārtību ar šo vienu grozījumu. Otrais. Uh, Mm, punkts. Man nav nekāds priekšsēdētāja paziņojuma. Trešais punkts. Mums ir jāapstiprina 10. jūlija, 3. septembra un 27. septembra sanāksmi protokoli. Ja nesaņemsim nekādus komentārus, tad līdz to sēdz protokola automātiski tiks apstiprināti. Tagad sekoja elektroniskā balsošana. Mums būs ļoti daudz balsošanas. Jautājumu un tādēļ nekavēsimies. Un pirmais mēs balsosim par uh, kas kārtējo ziņojumu par to, kā tiek iznot kopējā drošības un ārpolitika. Nu, referents ir pastrādājis lieliski, man pat nav <laughs> jādod viņa vārds, un uzreiz varam sākt arī balsot. Un es vēlētos redzēt savu tautspatīs balsošanas sarakstu. Labi, sāksim. Kompromiss. Numur 10. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 11. kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13. kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 14. kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 157. Borgēzio kunga grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 168. Čārtāna grozījums par, pret, atturas, pieņemts Lūdzu, elektroniski pārbaudām. Balsojam elektroniski. Kādēļ nedarbojas, lūdzu? Tad noraidīts ar eh, 24 pret 28.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 25. pār pretaturs pieņemts. 26. pār pretaturs pieņemts. 27. pār pretaturs pieņemts. Vai mutiskais grozījums? Bolsonaro kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Lūdzu, Vai jūs varat precizēt, cik ir jāiebilst pret grozījumu ierosinājumu? Tātad mutiskais grozījums izriet no iepriekšējā uh, mēģinājumā atgriezties pie šī uh, jautājuma, un tātad, kur ir runa par uh, humanitāro krīzi Jemenā. Un <clears throat> nediskriminēja tātad <clears throat> masveida uzbrukumi civiliedzīvotājiem, uh, ko piedzīvo Jemenā, un tādēļ pakļaujoties ANO uh, uzraudzībai ir jānodrošina ilgspējīgs <clears throat> pamiers. Tātad ziņojumā nekur nav minēta Jemena, ne šī cilvēdzīvotā krīze, ko mēs tur piedzīvām. Un tad mēs vēlamies to ie, ie, pieminēt šeit. Jāpaldies par mutisko grozījumu. Tad vajag četri uh, iebildums. Šobrīd seši iebilst. Labi, turpinām darbu.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 41. pārpretāturis pieņemts, 2. kompromiss pārpretāturis pieņemts, 3. pārpretāturis noraidīts, 5. pārpretāturis noraidīts, 4. atkrīt, 6. pārpretāturis noraidīts. Tālāk elektroskandas balsojums kopumā ar grozījumiem. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. 38 par 7 pret. Lezingas kundze, lūdzu. Jā, mēs iesniedzām savu sagatavot alternatīvo ziņojumu un to nosūtījām arī sekretariātam. Paldies, to arī gaidīju. Julian, Nē, tad esam visu izdarījuši. Tagad skatām nākošo, piektais uh, ziņojums, tātad mm, cilvēktiesību apsvērumu, kur ir um, Karalas Kīkunga sagatavotais ziņojums, vai jūs vēlaties lūdzu arī vēl ko teikt? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos jums pateikties. Uh, Jā, tātad šeit ir ļoti svarīgs arī darbs, kas tiek jau arī paralēli organizēts ANO ietvaros. Tātad šeit mēs skatāmies arī jautājumu, kur ir privāti uzņēmumi, militāri algotņi, kas darbojas eh, vai nu no valsts vadā, vai arī privātu uzņēmumu vārdā starptautiskajās attiecībās. Uh, Un, diemžēl, tad līdz ar to ir ļoti grūti izsekot, kas ir īsti par viņiem atbildīgs un kas regulē viņu darbu. Līdz ar to gandrīz reizēm neiespējami ievērot, nodrošināt arī cilvēktiesību ievērošanu šādu privātu uzņēmumu īstenotās drošības operācijās. Bieži vien šādi pārkāpumi ir konstatēti, bet diemžēl nav iespējams pret tiem vērsties. Uh, jo šādas militārās darbības uh, īsteno privāti uzņēmumi ar uh, smagu bruņojumu, īstenojot militāras operācijas. Eiropā mums ir izstrādāts tāds regulējušais ietvers, mums ir spēkā arī īpašais instruments, bet mēs šeit tomēr vēlējamies arī pievērst uzmanību arī ārpus Eiropas saimnības robežām un kā varētu nodrošināt nepieciešamo regulējumu starptautiskā mērogā. Tieši koncentrējas uz cilvēktiesību ievērošanu. Šādu privāto militāru uzņēmumu iznoto operāciju iznošanas laikā trešajās valstīs. Un es līdz ar to vēlos pateikties visiem par ļoti labu sadarbību. Esam arī panākuši jau iepriekš vairākus kompromisa grozījumus, un es aicinu jūs atbalstīt šo ziņojumu. Paldies, Kārskie kungs! Mēs tātad ļoti labi zinām, par ko ir jūsu sagatavotais ziņojums. Un līdz to varam ķerties pie balsošanas. Astotais kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. 136. grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. 137. par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss grozījums numur 9 par, pret, atturas. Pārbaudām elektroniski, lūdzu, devītais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. grozījums par pret atturies. Lūdzu elektroniski. Balsojam par 145. Beidzam balsot. Noraidīts. Simt piecdesmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 148 par pret atturas pieņemts. 149 par pret atturas pieņemts. Noraidīts. Pārvotam elektroniski. 149. elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 151. par pret atturas. Noraidīts 152. par pret pieņemts. Par 158. nebalsojam tālāk. Kompromiss numur 10 par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 175. grozījums par pret atturas pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 166. dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudām elektronisko otro daļu, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. pārpratā turas pieņemts. Nepārbaudīsim elektroniski. 167. Izskatās, ka balsosim ilgi un daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 168 par pret atturies noraidīts. 170 par pret atturis noraidīts. 12. kompromiss par pret atturis noraidīts pieņemts, piedošana. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 179. Pal, par pret atturas pieņemts. 181. par pret atturas noraidīts. 184. par pret atturas noraidīts. 185. par pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas noraidīts Lūdzu, elektroniski par 186. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 187 par pret atturas. Simt astoņdesmit septiņi tagad pārbaudām. E, lūdzu, elektroniski. Paldies. Mm, beidzam balsot. Noraidīts. 189 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 191 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām elektroniski. Bija taču noraidīts. Balsojam tomēr elektroniski. Beidzam balsot. Nē, pieņemts. Paldies, Buhner kungs. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt 15. elektronisku lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimtais grozījums par pretaturas noraidīts. 22. grozījums par pretaturas pieņemts. Vēlties 202. pārbaudīt? Lūdzu elektroniski. Lūdzu. Lūdzu. Beidzam balsot. Šis ir pieņemts 58 pret 4. Šoreiz viss redzēja pareizi. 202 par pret atturis 25 par pret atturis noraidīts. 206 par pret atturis noraidīts. 208 par pret atturis noraidīts. 209 par pret atturis noraidīts. 210 par pret atturis noraidīts pieņemts. 16. kompromiss par pretaturas pieņemts. 17. kompromiss par pretaturas pieņemts. 217. par pretaturas pieņemts. 18. kompromiss par pretaturas. Lūdzu elektroniski par 18.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 pret atturas. Lūdzu, elektroniski par 225. Lūdzu, balsojam. Pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 231. par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. kompromis grozījums pār pret atturas. Ā, es atvainojos. Nu jā, lūk, tā gadās, ja nav panākt pietiekami daudz kompromisu. Par 172. tad balsojam pār, pret, atturas. Lūdzu, elektroniski par 172. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 237. par, pret, atturas. Noraidīts. 238. par, pret, atturas Lūdzu, elektroniski par 238. Beidzam balsot. Noraidīts. 240. par. Pret. Atturies. Noraidīts. 241. par. Pret. Atturies. Pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 248 par pret atturas pieņemts. 249 par pret atturas pieņemts. 201 grozījums par pret pieņemts. Tālāk. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. par pret pret atturas noraidīts 24 par pret atturas noraidīts 25 par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss. Pārbaudām elektroniski. Labi, tātad 25. elektroniski lūdzu. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Par vēlu līdz to tā sanāk. Tālāk kompromiss numur 3. Par pret atturis. Lūdzu elektroniski par trešo kompromisu. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 303 par, 302 elektroniski, lūdzu, balsojam. Nav kur steigties. 302. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Es aicinātu lūgt pārbaudīt tikai tos baltojumus, kur tiešām tas ir neskaidrs. 33. par pret atturas noraidīts. 34. par pret atturas noraidīts. Elektroniski lūdzu pārbaudām. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot.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 Džēl, būtu pārliekuši 48. 46 par pret atturas. Noraidīts. Lūdzu elektroniski pa 46. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 45 par pret atturas noraidīts. 47 par pret atturas atturas noraidīts. Pārbaudām 47. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot, noraidīts. 48, 49 par, pret, atturas. Lūdzu, elektroniski. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Pieņemts. 50, 51, 52 un 3. Par, pret, atturas. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 54 atkrīt, 55, 56, tad kopā par pret atturas. Pārvadām elektroniski, lūdzu. Nu, viss ir tiešām būtu tur <clears throat> gandrīz puses puses. Beidzam balsot. Pieņemts. 58, 59, 60 par pret atturas. Lūdzu, elektroniski arī par šo. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai vispār bija ēnu referents sanāksmes, lai atrastu kompromisu? 63 līdz 66 par pret atturas pieņemts. Elektroniski pārbaudām. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Es gribu noskaidrot, bija ēnu referents sanāksmes, lai atrastu refer kompromisu. Kaut kas neredzēts. 67, 68, 69, 71 par pret atturas. Arī šis ir lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 73 par pret atturas. Es redzu, ka daži ir patraukuši balsot, tā kā atkal jāpārbauda elektroniski lūdzu. Lūdzu, balsojam par 73. Beidzam balsot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 pret atturas. Lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 84 par pret atturas. Noraidīts. 85 par pret atturas. Noraidīts. 86, 87 par pret pret atturas. Lūdzu, elektroniski pārbaudām. Lūdzu, balsojam par 86, 87. Vai mēs te balsojam atsevišķi par katru valsti? Noraidīts. 88 par pret atturas noraidīts.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 atturas norādīts 94 par pret atturas norādīts 95 par pret atturas norādīts 96 par pret atturas norādīts 97 par pret atturas norādīts 98, 99 kopā par pret atturas. Lūdzu elektroniski, elektroniski pārbaudām, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais par pret atturas noraidīts. Lūdzu elektroniski par simto. Beidzam balsot. Skaidrs, ka noraidīts. 101. par pret atturas noraidīts. 102. divās daļās par pirmo daļu par pret atturas pieņemts, par otro daļu par pret atturas lūdzu par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. par pret atturas noraidīts. 104. par pret atturas noraidīts. 105 par pret atturas. Lūdzu, pārbaudām par 105. Lūdzu, elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. par pret atturas noraidīts. 108, 100 līdz 10 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, nākamais atkrīt. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Mm, vēl viens neticams brīgums. Nākamais tātad par pret atturas pieņemts kompromiss numur 5. Kompromiss numur 6 par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 125. par pret atturas lūdzu elektroniski. Par 125. Beidzam bal eh, lūdzu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 126 par pret atturas pieņemts. 127 par pret atturas pieņemts. 128 par pret atturas pieņemts. Tālāk, apsvērumu punkti. Numur 1 par pret atturas pieņemts. 2 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Lūdzu balsojam. Vēl nav nobalsojuši visi.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 atturas pieņemts. 10. par, pret, atturas pieņemts. 11. par, pret, atturas pieņemts. Tālāk atkrīt. 13 par, pret, atturas noraidīts. Līdz ar to elektroniskais balsojums par ziņojumu rezolūcijas priekšlikumu projektu ar grozījumiem. Man jāsako, kurā mans koordinators – Vēl nav viss nobalsojuši. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts ar 34 balsīm pret, 25 par. Paldies! Tālāk tad mēs skatām nākošo. Ciks! Pārējām pie sestā darba kārtības punkta. Tas ir eh, ieteikumi padomē komisijai komisijas priekšētāja vietniecei par drošības politikas jautājumiem par ekonomiskās brīvības aizsardzību Eiropas Savienības ārējā darbībā. Vēlos dot vārdu Predes kungam. Paldies, priekšsētā kungs. Es gribētu teikt, ka mēs nepiekrītam atsaucē uz dalību valstīm, jo tas uh, ir nevis Lībes uh, jautājums, bet ārlietu, kom, ārlietu jautājums. Un absolūti nepiekrītam šai pieejai. Es gribēju vienkārši to precizēt pirms uh, sākam balsot. Okay, thank you, Mr. Preda, for your... Paldies, Predes kungs, par šo komentāru. Vai referents vēlas izteikties, lūdzu? Vaģitkāna kungs. Paldies priekšstādā, izteikšos īsi. Gribēju paust savas bažas saistībā ar Eiropas tautas partijas eh, pieteikumu nepieņemamību. Tie, kas nav sekojuši šai situācijai, tika piedāvāti vairāki grozījumi šajā sakarībā, runājot par runas brīvību un akadēmisko personāla brīvību. Uh, Es šeit runāju par eh, šīm brīvībām visā pasaulē, tostarp par Eiropas Savienību, un tautas partijas gr iesniegtie grozījumi šeit nav atbilstoši. Drīzāk izskatās, ka šeit runa ir par politiskiem jautājumiem, nevis tehniskiem. Tā kā Eiropas Savienības globālā stratēģija to min, mums ir jāsaskaņo mūsu politikas ārējās un iekšējās stratēģijas, taču ETP ēnu referentu stratēģijas piedāvājums, manuprāt, ir solis uz atpakaļ. Uh, Tas ir viss no manas puses. Paldies, paldies, Kāna kungs, vai vēl kāds vēlas izteikties? Izskatās, ka nē. Labi. Kolēģi varbūt eh, vienkārši pastāstīšu par ko šeit ir runa. saņēmu pieprasījums par uh, grozī, iesniegto grozījumu pieņemamību, saņēmu vēstuli no Eiropas Tautas partijas kolēģa un arī atbildi no Kāna kunga. Un, kā jums zināms, tā ir priekšsēdētāja kompetence paziņot par uh, grozījumu pieņemamību. Un es attiecīgi arī rīkojos, uh, konsultējoties arī ar sekretariātu attiecībā uz tiem gadījumiem, kuriem man uzmanība ir pievērsta oficiālā ceļā, un komiteja priekšsēdētāja konferencē visi priekšsēdētāji vienojās uh, respektēt katras komitejas uh, mandātu un attiecībā uz afetu komiteju, šeit ir man mandāts, un runāt par šo ziņojumu, par ko tagad balsosim. Mums ir vesela virkne grozījumu, kas atsauc Eiropas Savienību vēsturiskā kontekstā, vispārīgi atsaucoties situāciju Savienībā, to starp atzīstot to, ka Eiropas Savienība nav izslēgta no akadēmiskās eh, brīvības aizsardzības. Es uzskatu, ka šie grozījumi ir pieņemami, attiecīgi tas ir pret Bokshovs kundzes uh, uzskatiem ceturtajā punktā. Šis ieteikums, par kur šodien balsosim, attiecas uz Eiropas Savienības ārējo darbību, afet ietvaros. Uh, Un uh, runāt par jautājumiem Eiropas Savienības iekšienē, par to atbildīgā ir Lībe komiteja. Tāds ir mans lēmums, ja jums tas ir pieņemams, tad varat uh, to man pateikt, ja nē, tad varat sūdzēties uh, sekretariātā, tātad es centos visu izvērtēt, balstoties uz juridiskiem pamatojumiem, ceru, ka kolēģi to var atbalstīt, un ja vairāk komentāru nav, tad varam pievērsties balsošanai. Sāksim ar pirmo kompromisu, kurš pār pret atturs. Pārbaudīsim pirmo elektroniskā iesildīšanos. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturs pieņemts. 65. par pret atturas pieņemts, 66. par pret atturas pieņemts, 67. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, 67. Buhner kunga grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts, 68. par pret atturas noraidīts. 69. nav pieņemams, 70. par, pret, atturas pieņemts, 71. par, pret, atturas noraidīts, 72. par, pret, atturas pārbaudām 72. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. pār pret atturas noraidīts, 74. pār pret atturas pieņemts, 5. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 79. pār pret atturas pieņemts, 80. pār pret atturas pieņemts, kompromiss 6 pār pret atturas pieņemts, kompromiss 7 pār pret atturas pieņemts, 90. pār pret atturas pārbaudam 90. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 91. pār, pret, atturas, noraidīts, laikam. 92. pār, pret, atturas, noraidīts. 93. pār, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. 98. pārpret atturs pieņemts, 99 pārpret atturs pieņemts. Apsvērumu punkti. 9. grozījums pārpret atturs noraidīts, 10 pārpret atturs pieņemts, 11. pārpret atturs pieņemts, kompromiss 9 pārpret atturs pieņemts, 16 pārpret atturs pieņemts, 17 pārpret atturs pieņemts, kompromiss 10 pārpret atturs pieņemts. 20. grozījums par pret atturas. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. Kompromiss 11 pār pret atturas pieņemts. 24. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 pār pret atturas pieņemts pieņemts, bet pārbaudam elektroniski šo. Sākam balsot. Beidzam. Skaidri redzams, ka pieņemts. 28 par, pret, atturas, noraidīts. 29 par, pret, atturas, pieņemts. 30 par, pret, atturas. Pārbaudam 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 34. pār pret atturas. Pārbaudam 34. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 35. pār pret atturas pieņemts. 36. pār pret atturas noraidīts. 37. pār pret atturas atturas pieņemts. 40. 40. par pret atturas pārbaudām elektroniski 40. sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidri redzams, ka noraidīts. 39. pār, pret, atturas, noraidīts. 38. pār, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas. Pārbaudam 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts. 46. par, pret, atturs, pieņemts. Jā, pieņemts. Kompromiss 14 par, pret, atturas, pieņemts. 50. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums, mudīkuns, paldies pret atturs pieņemts, otrais pār pret atturs pieņemts, trešais pār pret atturs pieņemts, ceturtais pār pret atturs noraidīts. Pārbaudam elektronisku ceturto, sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Piektais pār pret atturs noraidīts. Septītais par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par ziņojumu grozīto projektu. Sākam balsot. Trūkst viena kolēģe. Beidzam balsot pieņemts 56 pret 5, apsveicam referentu un tagad varam pāriet pie 7. darba kārtības punkta. Tas ir vienošanās vēstuļu veidās ar Eiropas Savienību Marokas karalistes karalisti par grozījumu izdarīšanu 1. un 4. protokolā Eiropas vidusjūras reģionu valstu nolīgumam par asociācijas izveidu ar Eiropas kopienām to dalībvalstīm no vienas puses un Marks Karlis no otras puses. Referents ir Vistisena kungs, vai jūs vēlties izteikties? Nē. Tad varam pāriet pie balsošanas. Mums ir pirmais grozījums Urbāna Krespo, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam elektroniski par grozīto atzinuma projektu. Sākam balsot. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 44 pret 17. Pārējām pie. Astotā darba kārtības punkta, kas izklausās pilnīgi tāds pats. Tātad šī papildinošā rezolūcija jauki. Vai mums ir balsošanas saraksts par to? Pirmais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Otrais par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss viens par, pret, atturs, pieņemts. Astotais par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss divi par, pret, atturs, pieņemts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 3 par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, noraidīts. 36. par, pret, atturas, noraidīts. 37. prediskungu. Paldies! pret, atturs. Pārbaudam elektroniski, kurš atbalsta Preda kungu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Preda kunga grozījums ir noraidīts. 38 pār, pret, atturs Pārbaudam elektronis 38. kurš atbalsta Lalondes, Valtmanu un Vaigla grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uz nu, skaidrs vairākums. Freundu kunga par, pret, atturis. Pārbaudam elektronis 39. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par, pret, atturas, noraidīts. 42. par, pret, atturas, pārbaudam elektrons 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. par, pret atturas noraidīts. 44. pār pret atturas noraidīts. 45. pār pret atturas noraidīts. Kompromiss 4 pār pret atturas pieņemts. 56. pār pret atturas noraidīts. 57. pār pret atturas noraidīts. 58. pār pret atturas noraidīts. 59. pār pret atturas pieņemts. 60. pār, pret, atturs noraidīts 61. pār, pret, atturs noraidīts 62. pār, pret, atturs pieņemts 63. pār, pret, atturs noraidīts 64. pār, pret, atturs pārbaudam 64. sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts 65. pār, pret atturas noraidīts 66 pār, pret atturas pieņemts 67 pār, 66 pārbaudam. Kurš pār Preda kunga grozījumu? Trūks divu balsu, beidzam balsot, skaidrēdzams, ka pieņemts. 67. pār pret atturs noraidīts, 68. pār pret atturs noraidīts, kompromiss 5 pār pret atturs pieņemts. Septiņdesmit septītais pār pret atturas noraidīts. Pār 78. pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79 par, pret, atturas, noraidīts. 80 par, pret, atturas, noraidīts. 81 par, pret, atturas, noraidīts. 82 par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par 83. Šo. Kurš par, pret, atturas, noraidīts. 84 par, pret, atturas, noraidīts. 85 par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam elektroniski par visu grozīto atzinumu projektu. Sākam balsot. Trūks divu balsu. Mm, par vēlu pieņemts 43 pret 15 apsveicam mūsu vicepriekšēdētāju kungu. Devītais eh, punkts ir pārlikts, kā jau informēju, un tagad varam pāriet pie desmitā punkta. Eiropas Savienības kododrošuma instrumentu izveidošana, kas papildina kaimiņu attiecību attīstības sadarbības starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Eirotom līgumu. Referents ir Austrevičus kungs, vai jūs vēlties izteikties? Izskatās, ka nē. Tad varam pāriet pie balsošanas. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, 31. grozījums par pret atturas noraidīts, 32. par pret atturas pieņemts, 6. par pret atturas pieņemts, 33. par pret atturas pieņemts, 34. par pret atturas pieņemts, 35. par pret atturas pieņemts. 35, Septītais par, pret aktoris pieņemts. Astotais par, pret aktoris pieņemts. 38. par, pret aktoris pieņemts. 37. par, pret aktoris pieņemts. 38. atsaukts. 39 par, pret aktoris pieņemts. 40. balsojam par, pret atturs pieņa noraidīts. 41. pār pret atturs noraidīts, 42. pār pret atturs pieņemts, kompromiss 3 pār pret atturs pieņemts, 46. grozījums Andrikienas, kurš pār pret atturs. Pārbaudam 46. sākam balsot. Seši kolēģi trūkst, pieci kolēģi trūkst. Beidzam balsot. Nu, skaidri redzams, ka pieņemts. 47 par, pret, atturas pieņems. 48 par, pret, atturas pieņems. 49 par, pret, atturas pieņems. 51 par, pret, atturas pieņems. Atsauc pirmais par, pret, atturas pieņems. 11 par, pret atturas. Pārbaudam 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. 12. pār pret atturs noraidīts, 13 pār pret atturs noraidīts, 14 pār pret atturs pieņemts, 15 pār pret atturs noraidīts 16 pār, pret atturs pieņemts 17 pār, pret atturs pieņemts. Kompromiss 4 pār, pret atturs pieņemts. Piektais kompromiss pār, pret atturs pieņemts. Kompromiss 6 pār, pret atturs pieņemts. Piektais grozījums pār pret atturs pieņemts, 23 pār pret atturs pieņemts, 24 kastaldo pār pret atturas noraidīts. Balsojam par elektronisku, par grozīto atzinumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 60, 51 pret 4, 1 atturs. Pārējām pie 11. punkta. Tas ir priekšlikums Eiropas parlamenta padomas regulējuma par īpašiem notikumiem attiecības Eiropas teritoriālā sadarbības mērķi mērķi, kas tādā kungs ir referents, vai jūs vēlties izteikties, viņš šeit nav klāt, tādēļ to nemaz nevar. Vēlos atgādināt kolēģiem, ka 51 trīs lēmums par atzinumu projektiem attiec tikai uz tiem jautājumiem, kas ir šī konkrētās komitejas mandātā. Mums ir jāņem vērā tas, ka šis uh, afeta atzinums saskaņā ar 54. punktu attiec tikai uz konkrētiem jautājumiem. Mēs nebalsosim par Šolca, Paja, Fito un 107. Tanaka kunga grozījumiem šajā kontekstā. Tagad varam pāriet pie balsošanas.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 pieņemts, 17 pār pret atturas pieņemts, 18 pār pret atturas pieņemts, 19 pār pret atturas pieņemts, 20 pār pret atturas pieņemts, 74 pār pret atturas noraidīts, 21 pār pret atturas noraidīts, 75 pār pret atturas noraidīts, 76 pār pret atturas noraidīts, pret atturas noraidīts, 22. pār pret atturas pieņemts. Balsosim blokā 77. līdz 82. pār pret atturas noraidīts. Atkal blokā 23. līdz 26. pār pret atturas. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Kolēģi, mēs šobrīd balsojam. Lūdzu, mēs šobrīd balsojam, vai jūs nevarētu. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 par, pret, atturas, noraidīts. 83 pār pret atturs pieņemts, 84 pār pret atturs pieņemts, 85 pār pret atturs pieņemts, 86 un 28 pār pret atturs pieņemts, 29 pār pret atturs pieņemts, 30 pār pret atturs pieņemts, 31 pār pret atturs pieņemts, kompromiss 4 pār pret atturs pieņemts, 89 šalca pār pret atturs pieņemts Noraidīts. Pārbaudam elektroniski. Pa 89. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas pieņemts. 91. par, pret, atturas, pārbaudām 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. par, pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 94 par, pret, atturas, noraidīts. 95 35 par pret atturas noraidīts, 35 par pret atturas pieņemts, 96 par pret atturas noraidīts, 97 par pret atturas. Pārbaudām 97. elektroniski, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 36 pār pret atturas noraidīts. 98 pār pret atturas noraid, pieņemts, 37 pār pret atturas pieņemts, 38 pār pret atturas pieņemts. Trīsdesmit deviņi pār pret atturas pieņemts, deviņdesmit deviņi pār pret atturas Pārbaudam elektroniski 99. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais par, pret, atturas, noraidīts. 101. par, pret, atturas, noraidīts. 102. par, pret, atturas, pieņemts. 103. par, pret, atturas, noraidīts. 104. par, pret, atturas, noraidīts noraidīts 105. pār pret atturas pieņemts. 40. pār pret atturas pieņemts, 41. pār pret atturas pieņemts, 106. pār pret atturas pieņemts, 107. nav pieņemams, 108. pār pret atturas noraidīts, 109. pār pret. Pārbaudām 109. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. Paita kungas grozījums. Viņš bija ļoti ražīgs. Par, pret, atturis, noraidīts 111 par, pret, atturis, noraidīts 112 par, pret, atturis, noraidīts 113 par, pret, atturis, noraidīts 114 par, pret, atturas, punkts paitam, par, pieņemts. 115 par, pret, atturas, noraidīts 116 par, pret, atturas, noraidīts 117 par, pret, atturas, noraidīts 118 par, pret, atturas, noraidīts 42 par, pret, atturas, pieņemts 119 par, pret, atturas, pieņemts 43 par, pret, atturas, pieņemts 120 atkrīt. 121 Tanaka par pret atturas pieņemts. Tagad mums blokā 123, 125, 127, 129 līdz pat 134 pārpret atturas noraidīts. Blokā 122, 24, 26, 28, 30, 32 pārpret atturas pārbaudam Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 132. Nē, 135. Par, pret, atturs noraidīts. Atsauc 44. par, pret, atturas pieņemts. Pirmais, kas taldā par, pret, atturas pieņemts. Vēl viens pikuls kunga grozījums par, pret, atkrīt. Centos Nino padarīt vēl slavenāku, redzamāku. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas noraidīts. Tagad varam balsot par piculu. Par, pret, atturas, no, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Pieci par, pret, atturas pārbaudam piekto, sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 53. par, pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, noraidīts. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam 56. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 57 pār, pret atturs noraidīts. 6. pār, pret atturs pieņemts. 7. pār, pret atturs pieņemts. 58 pār, pret atturs noraidīts. 8 pār, pret atturs pieņemts. 9. pār, pret atturs pieņemts. 59 atkrīt, 10 par, pret, atturas, pārbaudām 10, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. par, pret, atturas, pieņemts. 61. par, pret, atturas, noraidīts. 11. par, pret, atturas, noraidīts. 62. par pret atturs pieņemts, 63. par pret atturs pieņemts, 64. par pret atturs noraidīts. Balsojam elektroniski par grozītu atzinumu projektu, sākam balsot. trūks četru kolēģu, beidzam balsot, 47 pret 4 apsveicam. Un varam pāriet pie 12. punkta. 12. punkts - strateģiskais sadarbības līgums starp Eiropas Savienību un Japānu. Referents ir Alais Pēterlis kungs, vai viņš vēlas ko teikt? Lūdzu, tik jauka diena. Jā, tiešām ļoti jauka diena, dārgais priekšstādākungs, dārgie kolēģi. Mums nekad nav bijusi iespēja pievērsties tik uh, saprotamam un ambiciozam sadarbības uh, nolīgumam. Mēs esam pietuvojušies ļoti sažģīta laika noslēgumam. Divi līgumi, EP un SP, ir diskutēti vienlaicīgi, un es gribētu teikt paldies ēnu referentiem par viņu ļoti konstruktīvo darbību, sadarbību un arī par Japānas vēstniekam par viņu uzmanību, sadarbību un paldies. Thank you, Loisa Peterle. Paldies Loisam Peterlem. Un kas vēlas vēl izteikties, kolēģi, lūdzu? So, but it's not the case, so we start first. Labi, tad uzreiz ķeramies pie balsošanas. Rekomendācijas priekšlikums. Elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 47 pār, 2 pret. Un tālāk seko tad partnerattiecību nolīgums, iesniegtī 81 grozījums, un sāksim tad par tiem balsot. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts pieņemts. 25. grozījums par pretaturs noraidīts, 26. grozījums par pretaturs pieņemts, 5. kompromiss par aturs pieņemts, 31. grozījums par pret pieņemts, 32 par pretaturs pieņemts, 6. kompromiss par pretaturs pieņemts, 34. grozījums par pretaturs pieņemts. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. 34. Beidzam balsot, noraidīts. Septītais kompromiss par pretaturs. Pieņemts. 37. grozījums par pretaturs. Pieņemts. 8. kompromiss par pretaturs. Pieņemts. 9. kompromiss par pretaturs. Pieņemts. 10. kompromiss par pretaturs. Pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas noraidīts. 61 par pret atturas noraidīts. 62 ar mutisko grozījumu, ko Šalts kungs iesniedz skoja vārdā deplores aizstāja ar regrets. Varam balsot par, pret, atturis, noraidīts. 74 par, pret, atturis, pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturis, pieņemts. 12. grozījums par, 73 par, pret, atturis, pieņemts. 74 par pretaturas. Lūdzu, elektroniski, lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. 74 pārpret atturas. 75 lūdzu pārbaudām elektroniski. Pieņemts. 76 par pret atturas. Tā kā nekalnec ir rokas, tad lūdzu elektroniski.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 Tālāk apsarumi. 1 nu, par, par pieņemts, 2 par pretaturas pieņemts, 3 par pretaturas noraidīt. Nē, lūdzu elektroniski pa trešo. Beidzam balsot. Noraidīts. Elektroniskais balsojums. Lūdzu, balsojam. Beidzam, pieņemts. At 43 par 2 pret. Izdarījām visu, kas jāizdara, balsojam tagad 5 minūšu pārtraukums esam nopelnījuši, un tad atsāksim pusēm. Paldies! So. So, ladies and gentlemen, please be seated. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas un turpināsim mūsu sēdi. Mēs tik ātri strādājam. Šodien no rīta balsojuma laikā mēs esam nedaudz ātrāk. Mēs varam sākt ātrāk 14. jautājumu, kas ir ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas parlamenta padoms regulē, ar ko izveido pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. 21. 27. MSF daļa būs. Uh, uh, izmantot pirms pievienošanās palīdzības instrumenta izveidai un apgūšanai. Mūsu referents uh, ir Salafrankas kungs no Tautas partijas un Fleckensteina kungs no sociāldemokrātiem. Kas uzslāsies? Salafrankas kungs. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Lekenšteina kungs šodien no rīta nevar piedalīties sēdē. Es, uzstāšu, es uzstāšos mūsu abu vārdā un stāstīšu jums par priekšlikumu ziņojumu projektam par šo pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Tas, ko komisija piedāvā, ir procedūras priekšlikums. Uh, kura ietvaros mēs parasti strādājam arī pirms pievienošanās palīdzības instrumenta kontekstā. Jautājums, kas tiek uzdots, ir viens tāds finanšu instruments. Finanšu instruments ko komisija septiņās daļās ir prezentējusi. Tas tiek veidots balstoties uz eksistējošo finansējumu priekšlikumu līdz 2020. gadam. ES iestājas kandidātu valstis ir eh, šīs palīdzības eh, saņēmējs. Komisija ir pievienojusi arī vēl Islandi šim sarakstam. Mēs runājam par finansējumu eh, ietvaru 15 miljonu apjomā. Šī priekšlikuma ietvarā tiek veicināta arī starptautiskā sadarbība. Pieeja finansējumam notiek uh, uz vienlīdzības uh, principa un balstoties uz 15. pantu, kurā tiek uh, nosaukti konkrētie kritēriji. Šī paredzētais finansējums – ietver sevī tiešos un netiešos maksājumus. Netiešie maksājumi īpaši tiek uh, izmantoti korupcijas apkarošanai un pilsoniskās uh, sabiedrības izveidei, ietverot arī komunikāciju sektoru. Runiet par to, kā tiek uh, palīdzēts uh, potenciāliem iestāju kandidātiem, veidojot pilsonisko sabiedrību un uh, palīdzot uh, veidot stabilāku sabiedrības iesaist politiskajā jomā. Trešajā pantā ir nosprausti mērķi, kas ir šie parastie klasiskie demokrātijas principi, piemēram, pārvaldības administrācijas efektivitāte, sociālā attīstība un citi. Šajā jaunajā instrumentā nozīmīgs ir uh, tas, ka Eiropas Savienības redzamība šajās valstīs tiek a, uh, paplašināta. Un tiek paredzēts finansējums. Dažādiem mērķiem ietvara nospraustajos mērķos ir iespējami arī vēl papildus punkti, kādi, piemēram, ir trešajā punktā minēti. Tie ir domāti pārskatīšanai vai piemērošanai 2020. gadā. Programmas kontroli veids, kā Eiropas parlaments uz to ir norādījis, ietver sevi arī uh, finansējumu pārtraukšanu, ja demokrātiskās tiesības netiek uh, ievērotas. Komisija iesniegs starp ziņojumus, tas ir minēts 23. pantā. Šī starptautiskā attīstības palīdzība veido pamata tēmu šī ziņojuma kopējā izpratnē. Ir uh, jāīsteno šīs programmas prioritātes Komisija parlamentam iesniegs programmas uzmetums vai projektus. Rezolūcijas noteikti, noteikumi ir jāizmanto ikgadējie noteikumi. Ir uh, ikgadējo pamatsummu ietvarā nosprausti un apmaiņas procesā tiks sniegt cikāka informācija. Eiropas parlaments tiks informēts par a, palīdzības plānošanu un spēs iesniegt atbilstošos grozījumus. Eiropas a, parlaments a, nosauks novērotājus, kas strādās šajā procesā un vienlaikus arī uh, Mēs esam tā izpratuši attī, šo attīstību, ka tiks spēcināts EAD. Un arī līdzekļi, kas ir domāti, lai Eiropas Savienības redzamību varētu padziļināt pilsoniskās sabiedrības uh, aktieri tiks eh, izcelti, atbilstošs finansējums eh, tiks eh, iestrādāts un piešķirts. Tie bija mani ievadvārdi un gribētu uzsvērt to, ka tie ir principi finansējuma piešķiršanai tie jau ir nosprausti finanšu sarunu laikā. Tās notiek tieši tagad un ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu koordinēt mūsu darbību, veidojot šo nozīmīgo instrumentu un tā caurskatāmu un skaidru pielietojumu. Es uh, labprāt atbildīšu arī uz jūsu jautājumiem. Arī Flechtensteina kunga vārdā es gribētu lūgt kolēģus uh, izteikt uh, viņu viedokļus par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies Salafrankas kungam. Pirms dodu vārdu uh, Pīrī kundzei, kas aizvieto Fleckensteina kungu. Es gribētu sveikt apmeklētāju grupu šeit ārlietu komitejā. Oldenburgas, Ziemeļvācijas pilsētā ir tāda, ka Oldenburgā tiek ievēlēts tāds, tāds īpašs, tāda īpaša persona Ziemeļvācijā. Uh, es esmu uh, ievēlēts tieši šajā amatā. Tagad vispārējais nav tik ļoti nozīmīgs, bet Oldenburgas pilsētas domas uh, Jurgen uh, Kolkmana sociāldemokrāta vadībā delegācija ir ieradusies, un viņi tagad uh, mūsu komitejā uh, ir viesi. Nu, bet tagad turpināsim ar mūsu parlamentāro darbu, un es kā ievēlēts. Uh, karnevāla karalis dod vārdu Pirīkundzei. Pirīkundze, jā, diemžēl Flekenšrēna kungs nevarēs būs, būt šeit sēdē, bet es gribētu izteikt pāris komentārus. Pirmkārt, viņš gribētu teikt paldies Sala Frankas kungam par izcilu labo sadarbību šajā jautājumu izstrādē, un viņš ir ļoti optimistisks, ka nākamie soļi un arī virzība būs tikpat pragmatisma kā tagad. Es nolasīšu Fleckensteina kunga dokumentu. Mēs tagad diskutējam par trešo IPA projektu. IPA ir instruments Eiropas Savienībā un ir absolūti vienreizējs paplašināšanas a, kontekstā. To saņem valsts pirms iestājas Eiropas Savienībā. Tas ir ārpolitikas instruments, tam ir nozīmīga iekšējās komponentes klātbūtne tajās valstīs, kas cer iestāties ES. IPA 3 ir fondi, uh, Mm, un apvieno dažādus ES pieejamos finanšu instrumentus. IPA 3 sāks darboties nākamajā daudzgadu finanšu schēmā no 21. līdz 27. gadam. Un a, piecas prioritātes ir sekojušas. ES a, palīdzības redzamība reģionā. Mēs diemžēl pagātnē redzējām, ka dažās valstīs uh, nav tāda plaša apziņa par to iedzīvotājiem, ko um, valsts jau saņem no Eiropas Savienības. Tas ir strateģiski nozīmīgi, jo aizvien vairāk dažādu citu aktoru iesaistās reģionā un ir redzam. Šis jautājums ir uh, īpaši aizceļams Serbijā. Tur uh, lielākā, tur daļa iedzīvotāji domā, ka Krievija ir lielākais donors, lai gan Krievija dodas daudz mazāk finansējumu nekā ES. Tā tad uh, nav specifisku jautājumu EPA finansējumu piešķiršanam NDCE e regulējumā, tie jau ir nostraukti. Tā tad skaidra redzamība kā jauna dimensija IPAS piešķiršanai. Tas ir jāsaprēm tiem, kas uh, saņem naudu, bet arī Eiropas Savienības, piemēram, delegācija tiek informēta par šo jautājumu. Nākamais, mēs vēlamies plašāku IPA līdzekļu sadalījumu. Fleckensteina kungs ir konstatējis, ka parasti galvaspilsētā un nevienmēr tajos projektos, kur tas varētu būt efektīvi un mainīt situāciju, tas būtu piešķirts, bet gan citos projektos. Ir jābūt um, tādam noteikumam, ka IPA līdzekļi ir jāsadala nediskriminatīvā veidā ir jāpiešķir vairāk gan pašvaldībām, kas ir attālināts, gan arī citām etniskām grupām, kas nav tik labā situācijā. Trešais punkts - politiskā kondicionalitāte. Komisija jau uzsver to, kādu noteikumu ir izveidu, izvirzīt, lai IPA 3 saņemtu. Fleckenstein kungs atbalsta to un uh, uzsver to, ka jārespektē demokrātijas daudzveidības, tiesiskumu un uh, cilvēktiesību principu. Suspensijas klauzula, ja šie principi tiek pastāvīgi pārtraukti, tad valstī, valsti var svītrot uh, uz laiku no saņēmēju valstu saraksta. Deleģētie akti tiek izmantoti šādas procedūras aizsākšanai. Mēs gribam mm, izmantot uh, kompleksu pieeju, uh, valsts, kas vēlas iestāties ES, tām ir jāatbilst uh, pamatprincipiem, lai saņemtu pirms pievienošanās palīdzības instrumentu. Ceturtkārt. Vēlamies uzsvērt sociālo dimensiju iestājas uh, procesā, IPA implementācijā. Mērķiem ir jābūt par to cilvēku dzīves apstākļu būtiskam uzlabojumam, sociālajai kohēzijai. Arī migrācijas jautājumi ir nozīmīgi Balkānu kontekstā, kur cilvēki cieši no nabadzības sociālo uh, tiesību iekļaušana uh, mūsu pamatpilāros uh, atbilst arī tam, ka tas uh, IPA uh, jautājumos tiek skatīts valstīs pirms uh, tās iestājas ES sociālā aspekta pieminēšana un konkrēto indikātoru izstāde ir jāietver vidustermiņu pārskata sastādīšanā. Jārūpēs par dzimumu vienlīdzību. Uh, līdzību un citiem vienlīdzības jautājumiem. Pēdējais, piektais punkts - parlamentu nozīme ir ārkārtīgi nozīme, lai nospraustu politisko ievirzi. Arī Sala Frankas kungs par to runāja uzstājoties. Flegensteina kungs uzdod jautājumus komisijai. Priekšlikums paredz ļoti būtisks izmaiņas par to, kā programma tiek īstenota. Netiek vairs izmaksāta specifiska valstīm atbalsta maksājuma, bet tiek ieviesta plašāka elastīguma formula gadu no gada un uzsver kondicionalitāti, kā arī mazāku fondu izmantošanu, kas garantētu specifisku pieeju atsevišķām valstīm. Kā tas darbosies praksē? un kā nepieciešamais politiskais uzraudzības process tiks veikts. Noslēmumā Frankensteina kungs uzsver, cik nozīmīgi ir laba sadarība ar Salafrankas kungu, un a, arī tāpat aicina citus referents un piecas komitejas, kas a, sniegs atzinums, aktīvi strādāt. Mēs gribētu sākt a, sarunas trilogu ietveros vienotā frontē. Paldies! Paldies, Katai Pīrī! par Fleckensteina kungu vārdā teiktajiem vārdām. Un paldies Lafrankas kungam. Tagad mēs turpināsim. Sāksim diskusijas. Trīs kolēģi vēlas uzstāties. Čārls Tanoks, Zofko, Dēlī, Šafhauser kungs vai vēl kāds. Pēc kolēģu uzstāšanās došu vārdu Danielsa Nakungam kas ir šeit zālē, jūs varētu arī atbildēt uz pāris jautājumiem, ko Katī Pirī uzdeva Fleckensteina kunga vārdā, ja jūs to vēlaties. Un tā tad sāksim ar Čārls Tanaku, viņš ir referents EKR vārdā, ēna referents. Paldies, paldies ēna referendiem un uh, Sala Frankas kungam, uh, Fleckensteina kungam. Esmu ļoti eh, gandrīts, ka IPA 3 būs atsevišķs instruments kaimiņa attiecību un eh, sadarbības, eh, starptautiskās sadarbības instrumentā. Balkānu sarunas ved sarunas par nākamo iestāju ES, un tās nevajadzētu tikai kā kaimiņa attiecības vai starptautisko kopienu vērtēt. Es, protams, saprotu, ka IPA 3 sāks darboties pēc daudzgadu finanšu schēmas sākšanas 21. un 27. gadā. Šeit ziņojumā tiek runāts par to, ka ir nepieciešamāka ar plašāka redzamība ES valstīs, kas saņem palīdzību. Es zinu to spiedienu, kādu, piemēram, Melnkalnu no Krievijas uh, izjūta ES kontekstā un ir ļoti vitāli, lai mēs pilsoņiem darītu redzam to darbu, ko es paveicu, un lai tas būtu daudz redzamāk. Es ceru, ka Brexit būs redzama kā kļūda, ko mana valsts pieļāva, un būs skaidri redzams, ko ES dara. Uh, Tātad tas atbalstīs realitāte vēlmi iestāties Eiropas Savienībā, un tas, ka mēs mūsu valstī trīs vai četras dekādas neesam to darījuši, tas tiešām ir ļoti, ļoti neveiksmīgi mūsu nākotnē. Par uh, kondicionalitāti un padziļināti ir uh, ļoti nozīmīgi šie noteikumi, jāizmanto tad, kad tas ir nepieciešamams arī attiecībā uz Turciju. Man uh, tāda sajūta, ka mainās ievies šajā valstī un es redzamību. Mēs nevaram pievērt acis plašākam skatījumam, kas ir redzams īpa finansējumā Turcija. Tas ir jautājums, kurā parlamentā un politiskās grupās ir dažādi uztver un tāpat arī nacionālajās partijās un diemžēl tā bija arī. Uh, Mm, tam bija plaša loma tiem, kas balsoja par Brexitu ES referendumā 2016. gadā Lielbritānijā. Mums nevajadzētu pievērt acis arī priekšrocībā, kāds būtu Turcija iestājoties. Es gribētu no geogrāfiskās uz tematisko finansējumu šaim, šīm izmaiņām pievērst uzmanību. Septīto pantu izmantojumu bet uh, tomēr šeit jāuzdod vairāk jautājumu. Valstīm ir jāizpild noteikti eh, noteikumi pirms iestājas laikā, bet nav tādi paši noteikumi kā ES dalību valstīs jau. Līdz ar to mēs nevēlamies uh, formāli iedrošināt kaut kādu laika sadalījumu akī pilnai apguvei. Bet pārtraukšanas klauzula ir ļoti nozīmīga tiem, kas būtiski pārkāpja demokrātijas principus un cilvēktiesības kopumā. Mēs atbalstam komisijas priekšlikumu un esam ļoti gandarīti, ka līdzreferenti ietver šos priekšlikumus un nevēlamies tos kaut kādā veidā būtiski aizveidot. Ļoti būtiski ir tas, lai nākamais parlaments varētu uh, padziļināt uh, diplomātsko redzējumu un pārskatu. Kopumā EKR atbalstīs šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Čāls Tanok jums! Tālāk Šafāzē, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! dažādi komentāri, kas izskan par šo piedāto ziņojumu projektu, un reiz arī par konkrētiem grozījumiem. Man tomēr pārsteidz. Par spīti daudziem ierobežojumiem, ko nosaka valstis, dalībvalstis Eiropas uh, kopīgai drošībai un ārpolitikai, mēs tomēr virzamies it kā uz šo paplašināšanos, vienlaikus sakot, ka mēs esam pret paplašināšanos, apzinoties aktuālo situāciju. Un vienlaikus mēs tomēr nosakām ļoti precīzi nosacījums, kas runā gan par Eiropas drošības ārpolitiku, klimata politiku. Tas ir ļoti daudzveidīgi šīs diskusijas. Es šodien par to nerunāju, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tad ir dzimtas jautājumi. Uh, tiesiskuma jautājumi. Mēs, protams, nevaram nekur tur iebilst. Tālāk, migrācijas programma, kara noziedznieku vajāšana, lai gan mums vispār nekad nav nodefinēts, kas nozīmē kara noziedznieks. Faktiski pie jautājuma būs jāatgriežas atkal tu pat tuvāko nedēļu laikā. Tādēļ šī pirmsiestāšanās palīdzības instruments ir interesants no tā viedokļa, ka Eiropa, kas pati nerespektē šīs valstis, īpaši nenodefinējot, kas ir bijis karš un kara noziegumi. Tāpat arī ar Turciju, par spīti visai mūsu tai pieredzē ar viņiem. Uh, viņa visu laiku tiek uzskatīta par kandidātu valsti un tāpat arī Rietumbalkānu valstis. Un tas īsti nav saprotami. Paldies jums! Tālāk vārds no tautas partijas. Lūdzu, iepaldies! Es vēlos atbalstīt kolēģus, kas ļoti precīzi norādīja, kas nākotnē ir jāuzlabo izmantojot IPA instrumentu. Mēs tiešām runājam par Rietumbalkāniem un valsts nākotnim. Gan Besno Hercegovinā mēs redzējām, kas ir, kāds ir vēlēšana iznākums, kur ir arī citas valstis, kas ļoti aktīvi finansē vēlēšanu kampaņas un vēlas panākt savu vēlamu kandidātu uzvaru. Turcija ir viena no IPA fondu līdzekļu ieguvējiem, bet līdzsakus tas ir jāskat kopā arī par ietekmes palielināšanas jautājumu. Nevaram noliegt. Tātad no Eiropas Savienības puses. Nu, mēs esam atstājuši daudz lietas varbūt novārtā, un tur parādās citi spēlētāji Putins tiešām apdraud Bosniju Hercegovinu. Horvātija ir vistiešākā uh, sauszemes robeža šo valstī. Es te vēlētos īpaši runāt ar pie IPA līdzekļu uh, izmantošanu, lai uzlabotu dzīves apstākļus uh, konkrētās sabiedrībās, uh, kopienās, etniskām minoritātēm, grupām, sniegt palīdzību un veicināt pārobežu sadarbību. Mēs redzam, kas notiek. Pēc otrā pasaules kara eh, Eiropā ļoti nozīmīgs bija Maršala plāns. Tas bija tieši vērsts uz tādu ekonomisku atbalstu un palīdzību. Kādā ziņā šo pirmstiešanās palīdzības instrumentu mēs atbalstām, bet uzskatām, tas ir jāuzlabo. Un ir jāpalielina līdzekļi ne tik ne nu 3, bet 4, pat 5% jāatvēl. Tas ir tas nozīmīgākais, ko varam darīt, lai tiešām notiktu attīstība Rietumu Balkānu valstīs. Paldies! Andru Delu tālāk, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi daži komentāri. IPA struktūra, manuprāt, ir pareizi, ka tā ir daļa no struktūras un kohezijas fonda līdzekļiem, un līdz ar to tas jau kalpo kā tādu uh, iesaldīšanos platformu kandidātu valstīm, sagatavojot savu likumdošanu atbilstoši Eiropas tiesībām. Arī mācoties apgūšos fondu līdzekļus. Tālāk par konkrētiem mērķiem, kurus nodefinēs Eiropas komisija. Es um, mm, tikai varu izteikt nožēlu, ka īsti tur nav atrunāts nekur ne etniskās minoritātes, nedz arī viņu uh, Mm, valodas saglabāšana un uh, etniskās un valodu daudzveidības saglabāšana, lai gan tādas lietas uh, faktiski ir ļoti precīzi atrunāts Eiropas līgumos, un tas ir viens no arī Kopenhāgenes kritērijiem. Un tālāk par iespēju paplašināt vēl Eiropas Savienības palīdzības instrumentu finansējumu. Es īstenībā neesmu lielākais eksperts ar Eiropas uh, finanšu noregulējumu, kas skar uh, dalībvalstu eh, saistījušās normas par to, kā tik ievērots tiesiskums. Bet nu, šeit jau nav runa par dalībvalstīm, bet gan kandidātu valstīm, kuras vēl tikai veido savas demokrātijas un, attiecīgi, izveido arī iestādes, institūcijas, tieši pateicoties fondu palīdzībai. Tā ir tomēr atšķirīga situācija, un tāpēc jābūt skaidram ietveram. arī novērtēt šo situāciju tīri politiski. No komisijas vajadzētu būt skaidrām vadlīnijām par to. Un par pārobežu projektiem. Mēs redzam, ka pateicoties, eh, kā tas ir izcēlts šeit ziņojumā, Eiropas Savienības atpazīstamā ir skaidrāka, bet tieši šie pārobežu projekti ir īstais veids, kā veicināt šādu Eiropas Savienības atpazīstamību. Un es arī teiktu, IPA līdzekļus spēj mm, kādā ziņā kāpināt līdz pašreizējiem 4 vai es pat teiktu 5 procentiem. Paldies! Paldies jums! Šobrīd vairāk neviens vārdu nelūdz. Došu vārdu ģenerāldirektorām no Eiropas komisijas. Lūdzu, prieks jūs redzēt um, mūsu komitejā. Jūsu uh, maistātu. Mhm, prieks jūs redzēt. Es tiešām esmu priecināts piedalīties jūsu sanāksmē. Uzskatu, šis ziņojums ļoti labi sagatavots. Un, um, un īpaši apzinoties um, šo strateģisko nozīmi, saliktos akcentus. Mēs redzam, ka tas viss instruments ir uz rezultātu orientēts un prasa arī no otras puses, eh, zinām, sniegumu, lai tuvinātos eh, noteiktiem kritērijiem ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Te ir būtiski arī daudz elementi, kā socioekonomiskie elementi, kurus mēs arī īpaši vēlamies turpmāk izcelt. kas iekļaus kopējā iestāšanās procesā. Tā kā vietējās iestādes, pašvaldības, pilsoniskā sabiedrība un daudz citi tie elementi, kas ir ļoti būtiski kopējā iestāšanās procesā. Mēs arī atzīmē, ko jūs teicāt par minoritātēm. Šobrīd tik aicināt jūs tad iepazīties ar otro pielikumu, kur ir uzskaitīts daudz jomas, kur ir jāplāno arī turpmākais darbs, un, un lūk, tur tieši ir uzskaitīts arī etniskās minoritātes viena no jomām, kur mēs plānojam aktīvi arī šo palīdzības instrumentu turpmāk izmantot. Par atpazīstamību. Te nu vajadzētu pie tā vēl piestrādāt, lai būtu lielāka tāda rezonance un skaidrība. Nu, lietas, protams, kāds uzšķirs atšķirīgi, bet mums ir jāatzīst, ka līdz šim nesam visu izdarījuši. Varam vēl labāk šo darbu panā, padarīt. Un um, nākotnē, kur mēs runājam e, ar šo atpazīstamības maķējumu zīmi, gan EU4, e, nu, es domāju, ka tie ir tādi pre, precīzi skaidri soļi, kas to palīdzēs darīt. Katrā ziņā esam gatavi par to arī diskutēt. Vēl viena lieta. Eiropas Savienības paplašināšanās ir atsevišķa rīcība politika. Un tai seko attiecīgi instrumenti, lai to īstenot. Palīdzēt valstīm sagatavoties iestāšanās brīdim. Un, ja uh, skatāmies uz citiem instrumentiem, kas ir um, arī jau izmantoti citās trešajās valstīs, nu, mēs pilnībā uzņemamies savu atbildību visa procesa garumā. Tas ļoti svarīgi. Tas arī vienlaikus atspoguļo. Uh, tas ir atspoguļots citos tiesību aktos, ne jau tikai šajā, kas regulē IPA darbību. Nu, tā kā es aicinātu jūs arī iepazīties ar šiem citiem tiesību aktiem. Uh, Un vēl bija jautājumi par delģētiem aktiem un to izmantošanu. Te es nesniegšu varbūt tādu detalizētāku atbildi. Nu, tas ir aktuāls jautājums par ļoti daudziem priekšlikumiem, kurus komisija iesniedz. Jums ir zinām, kāda ir nostāja vispār par delģētiem aktiem. Bet šajā gadījumā, kur runa par pārvaldību, nu, par to mēs vēl varēsim turpināt diskusijas. jo nu, parlaments ļoti skaidri pozicionēja savu nostāju. Tas arī ir atspoguļots ziņojumā. Un mēs esam sadzirdējuši, jā, arī mēs vēlamies parlamentu aktīvāk iesaistīt pārvaldības modelī. Kā mēs redzam no komisijas skatpunkta raugoties, mums ir jāuzlabojušies arī dialogs par dažādām rīcību politikām un jāiz, jātīsta šis starp, uh, partnerības dialogs. Un tālāk par apturēšanas klauzulu. Kādēļ uzskat, ka apturēšana varētu būt tāds efektīvs instruments? Te gan nav runa par atsevišķo instrumentu. Skatot, kur tas jau ir iepriekš izmantots. Nu, mums tomēr ir jāspēj reaģēt zināmās situācijās, ja mēs kaut ko uz vietas konstatējam. Tā jau tas darbojas arī šodien. Un um, IPA Turcija ļoti konkrēts piemērs, kad šādu apturēšanas instrumentu mēs izmantojam. Tas arī viss, ko šobrīd vēlos teikt, un mēs sagaidām turpmāk sadarbību un aktīvu dialogu ar jums arī turpmāk sarunu gaitā. Paldies Danielsen kungam. Kolēģi, vai jums būtu kādi jautājumi, komentāri, lūdzu? Vai vēl arī referenti vēlas ko teikt? Sala Frankas kungs, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies kolēģiem par viņu ieguldījumu, par šodienas diskusijām, viedokļiem. Šis ir nozīmīgs eh, finanšu instruments, un man svarīgi dzirdēt jūsu viedokļus. Es reaģēšu uz to, ko jau daudzi kolēģi jautāja, tātad par to, kā tad mēs nosakam prioritātes. Un jā, arī nacionāls minoritāts ir eh, domā, ir iekļauts šeit kā viena no prioritātēm. Tas ir viens no arī kritērijiem. Lai vispār iegūtu šos līdzekļus no palīdzības instrumenta, ir skaidrs vienkārši no nostrīmiem, ka ir jārisina arī etnisko minoritāšu jautājums. Tāpat arī trešajā pantā ir ļoti precīzi ierakstīti pārobežu projekti. kas parādās arī kā prioritārie šai instrumentām. Piekrītu Fleckensteina kungam, ka mēs varam pārskatīt vēl tekstu redakciju, varbūt uzrakstīt to skaidrāk, spēcīgāk, uzsverot tieši pārobežu projektu lomu. Un vēl daži komentāri. Jā, es arī, protams, saprotu un zinu, ka, ka galveno lomu šeit spēlē komisija, pārvaldot šo instrumentu, bet arī mēs no parlamenta puses vēlamies uh, redzēt, cik lielā mērā uh, arī mūsu līdzlība šeit būtu iespējama. Arī strādājot, piemēram, deleģētos aktus, mēs vēlētos aktīvāk līdzdarboties to izstrādē. Nekā tas ir bijis līdz šim. Tādēļ mēs vēlamies eh, turpināt ar konstruktīvu dialogu arī ar citām iestādēm, lai patiesi nodrošinātu, ka um, mēs esam arī atspoguļojuši parlamenta interesi. Tālāk par plānotajām debatēm un gala balsojumu. Nu, mēs ļoti uh, vēl aktīvi strādāsim ar visiem ēnu referentiem un uzklausīsim arī kolēģi viedokļus, lai uzlabotu šo ziņojumu tekstu. Jo līdz šim mums ir bijusi ļoti laba sadarbība arī ar Flekensteinu kungu. Uh, Un es tā plānoju arī turpināt. Un ļoti ceru, ka tā mums arī izdosies. Arī turpmāk, kad jau skatīsim, varbūt arī ziņojam gala projektu. Paldies! Paldies, Salafrankas kungam! Un tad, kad ir arī vairs neko neteiks, labi. Līdz ar to esam izskatījuši šo ziņojumu projektu. 4. februārī vēl plānots gan balsojums AFET komitejā, tā ka mums vēl ļoti daudz laika. Bet jums grozījumi ir jāizniedz līdz 27. novembrim. Tātad un AFET balsosim 4. februārī. Esam iedzinuši laiku 15 minūtes un tagad varam skatīt 15. darbkārtības jautājumu. Un tas ir sagatavotais komisijas ziņos par Turciju par 2018. gadu. Katī Pirī ir mūsu referente. Man no savas puses nebūtu ko piebilst un aicinu uzreiz referents kundzi iepazīstināt ar sagatavotu uzņēmumu projektu. Jā, paldies, paldies jau atkal priekšsēdētāji. Īsti pastāstīšu galvenos uh, tēzes savā ziņojumā, kuriem varbūt nebija laika to izlasīt. Tātad mēs eh, ziņojumā atspoguļam pašreizējo situāciju Turcijā un koncentrējamies, kā vienmēr, kas ir svarīgi parlamentām, kas ir tieši 23. un 24. iestāšanās saruna sadaļa. Jā, mēs runājam par to, ka tiek izbeigta ārkārtas situācija, kas tika pārturpināta septiņas reizes. Šis pagarinājums bija noteikts, un līdz to uz tā pamata tika izdarīt ļoti daudz cilvēktiesību pārkāpumu. Tomēr ar nožēlu konstatējam, ka daudzie jaunie likumdošanas grozījumi faktiski de facto saglabā ārkārtas situāciju valstī. Un līdz to gaidītais e, pozitīvais iznākums izpaliek. Mēs redzam, ka 15,000 cilvēku ir ap, e, apcietināti, un e, daudz no tiem ar vienu, ar vienu atrodas apcietinājumā ārkārtas situācijā laikā mēs redzējām, ka vairāk nekā 152 tūkstoši valsts ierēģi ir atlaists no darba. Tostarp skolotāji, ārsti, profesori, tiesneši, prokurori. Un tas tiešā veidā, protams, skar viņu ģimenes. Tas ir jautājums par finansējumu, kā vispār izdzīvot. Un turklāt viņam tiek uzspiedz zīmoks. Um, mēs redzam, ka ar vien lielā mērā notiek politiskā iejaukšanās tiesu darbā, tieši mēģinot diktēt tiesnešiem darbu, tāpat arī prokuratūrai darbu. Ir daudz patvaļīgi pieņemti pasākumi, kas vēršas pret vārdu brīvību, informācijas pieejamību un arī pilsoniskās sabiedrības kopējā aktivitāte tiek ļoti ierobežota. Pēdējo nedēļu laikā mēs atkal redzam, ir apcietināti 13 eh, zinātnieki, piedošana profesori, un, mm, un aizturēti bez jebkāda pamata, un vēlāk arī pa, daži no tiem ar vienu atrodas apcietinājumā. Tāpat arī mēs konstatējam daudz cilvēktiesību pārkāpumus, kas netiek izman, izmeklēti. Pašvaldību vadītāji e, tiek atlaisti vai arestēti, uh, un viņu vietā iecelti uzticības personas. Tā kā nākošajā gadā ir gaidām 29. martā būs pašvaldību vēlēšanas, ir ļoti svarīgi, ka uz to brīdi tomēr nodrošina arī tiešo, dere, e, tiešo vēlētāju mandātu arī Dienvidu austrumu reģionos. Mēs redzam arī no Republikas un Tautas partijas puses eh, daudzi deputāti ir apcietināmā, ar vienu atrodas cietumā. Zelahantins Damirtašs, un, um, lai gan bijusi arī Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā nolēmums, kas pieprasa tūlītēju viņa atbrīvošanu no pirmsties e, izmeklēšanas, aizturēšanas. Uh, Mhm. <clears throat> apcietinājumu. Tātad ir viņa vārdā pieņemts speciāls nolēmums, bet tas nav īstenots. Tātad šobrīd sakām, ar vienu ir šie nevis tikai 500 tūkstoši cilvēku apcietināmā, bet ļoti daudzi arī, kas ir tiešām tādi kā simboli. Un viens no tiem ir Kosmans Kavala. Osmans Kavala, kas ir spējis uh, noturēties eh, vēl par spīti tam, ka vispār nav izvirzīta nekāda apsūdzība. Tālāk, mēs redzam arī, ka konstitūcijā ir veikti grozījumi, <clears throat> pārveidojot valsti par prezidentālu valsti, lai gan Venecijas komiteja norāda, ka ir apdraudēts varas dalījums starp izpildvaru un likumdevēju un tiesu varu. Un Venecijas komitejas precīzi norāda, ka šī sarkanā līnija, ja paliek e, tāda šī situācija, kā ir, vai vēl pasliktinās, tad tiešām te vairs nerunāt par tiesku situāciju. Un papildus, šīs reformas nav ņēmušas vērā. Venecijas komitejas atzinums, novērtējumu, nedz arī Eiropas komisijas, ne parlamenta uh, Eh, paust tās pašas. Un mums nekas cits neatliek, kā vienkārši pilnīgi pieprasīt oficiāli apturēt iestāšanās sarunas ar Turciju. Un tādā veidā tas reiz, ka skar ar IPA līdzekļus. Lai gan mēs jau iepriekš norādījām, ka mm, gan EPA 2, gan IPA plānotie 3 palīdzības instrumentu līdzekļi e, ir vienīgi, ko varētu vēl sniegt, ir tā līdzekļu daļa, kas ir novirzīta pilsoniskai sabiedrībai, um, zinātniekiem, um, mācību spēkiem, universitātēs un žurnālistiem. Tā būtu jāturpina arī izmaksāt turpmāk. Man jāsaka nožēla, ka jau parlaments kāds desmit gadus ir pieprasījis uzsākt sarunas sadaļas 23, 24 bet mm, tas nav uzsākts, jo padomu visu laiku to ir bloķējusi. Ko varam sagaidīt turpmāk? Eiropā mēs visi šobrīd būtu ieguvēji, ja Turcija būtu demokrātiska un ekonomiski stabila valsts. To mēs visi apzināmies un. Nu, lai tas tā arī būtu. Tādēļ nevaram aizstāt turismu. Mēs vēlamies, ka mēs arī uh, muitas savienību attīstītu un aktualizētu. Un iekļautāji arī, protams, šo Turcijas sadarbības modeli, uh, atverot arī varbūt iespējams dialogu par klimatu pārmaiņām, par darba tiesībām, darba ņēmēja tiesībām, kas ir ļoti satraucoši. Kas, piemēram, notiek jaunā Stambulas lidosts? Uh, būves laikā. 38 e, celtnieki ir miruši darba negadījumu tiešā seku rezultātā. Tālāk, vīzu liberalizācija. Mēs vienmēr esam uzstādījuši, ka ir jāievēro visi noteikti 72 kritēriji, un ja jau tas tiek izdarīts, nu tad reāli tas būtu arī uh, jāspēr šis solis un jāpiedāvā bezvīzu režīms. Tātad, ko es sasaistu kopā muitas savienības attīstība un uh, vīzu liberalizācijas režīms, būtu spēcīgs signāls Turcijai, ka Eiropas Savienība nevēlas valsti ignorē, izolēt, bet gan sadarboties. Par migrācijas krīzi. Turcijā uztars ļoti daudz m, mm, bēgļu, un ir šī pārvietošanas schēma spēkā, un visbeidzot, uh, Mēs redzam vēl neatrisinātais Kipras jautājums. Un arī iepriekš um, mēs esam apstiprinājuši savu nostāju, sevi nemainīgi četru gadu pēdējo laikā. Tas lietas, kas nav iekļauts ziņojumam, tieši tāpēc, ka vienkārši ir noteikts ierobežojums ziņojumam. Jūs zināt, cik daudz zīmju simbolu var izmantot. Tātad līdz 11. decembrim gaidīšu jūsu grozījumus un ceru, ka mums atkal, tāpat kā iepriekš, izdosies no Eiropas parlamenta puses apliecināt tādu spēcīgu signālu, ka mēs šeit nepiekampjamies arī vēlēšana gadā uz priekšu un mēs sagaidām pārmaiņas. Un es sagaidu, kolēģi, ka jūs nemēģināsiet šeit katrs ierakstīt kaut ko sev aktualitāti, bet gan koncentrēsimies kopīgi uz būtiskiem jautājumiem. Jau piekto gadu pēc kārtas sagatavot šo progresu ziņojumu. Paldies! Lielas paldies, Katī Pirī! Ir pieteikušies diezgan daudz kolēģu, kas grib izteikties. Turcija vienmēr izraisa plašu interesi. Un es pieņēmu lēmumu rīkoties šādi. Došu vārdu ēnu referentiem, katram četras minūtes. Un tad redzēsim, tik, cik daudz laika būs palicis pārējiem runātājiem, kur varēs izteikties īsāku laiku. Sākumā došu vārdu Renātei Zomerē no ETP. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, nezinu, kāpēc eh, Kati Pīrī beigās palūkojas uz mani tieši, kad runāja par uh, to, ka kolēģi var izvēlēties visādas uh, dāvanu saraksta dāvaniņas attiecībā uz grozījumiem. Jā, mums ir jārunā šeit par būtiskiem jautājumiem, un noteikti, ka tiks iesniegt daudz grozījumu priekšlikumu arī no manas puses, taču esmu pārliecināts, ka arī no citiem kolēģiem nāks priekšlikumi. Mēs visi zinām, kāda situācija ir Turcijā kopš pēdējā Turcijas ziņojuma ikgadējā, kas tika pieņems 2017. gada jūlijā. Tagad ir pēdējais mirklis pienācis atkal izteikties un vēlos atgādināt, ka pēdējā rezolūcija, kuru šis parlaments sagatavoja, būs šī. Tādēļ mums ir jābūt īpaši skaidriem. Kati Pīrī savā priekšlikumā jau izsakās pietiekam skaidri daudzos punktos, taču citos gribētu vēl lielāku skaidrību tiesiskums, eh, viedokļu brīvība, smagi pārkāpumi. Šeit vēl varētu daudz ko darīt, jo īpaši runāt par reliģiju brīvību. Īpaši apsveic to, ka 13. punktā Katī Pīrī ir aprakstījis to, ka vēlamies oficiāli pārtraukt iestāšanās sarunas ar Turciju. Un šajā sakarībā vēlos atgādināt to, ka nesen komisārs Hāns eh, eh, sniedz interviju Vācijas avīzē, kur pieprasīja šo sarunu oficiālo izbeigšanu. Un, manuprāt, tas ir tāds faktors, kuru nevaram uh, neievērot, kaut gan padomi ir diezgan atturīgi, taču mums kā parlamentam ir jāturpina uzsvērt to, ka šādi ir jārīkojas. Taču dažviet man trūkst pāris būtisku lietu, par kuriem jau vienojamies iepriekšējā ziņojuma, un kuri šeit galīgi netiek pieminēti, piemēram, Kipras jautājums. Pašreizējais 19. punkts mūsu prāt pilnībā neievēro mūsu prasības no iepriekšējās rezolūcijas, un daudz kas vairs šeit netiek atrunāts. Angoras protokols, manuprāt, ir jāpiemina ne tikai apsvērumu punktos, bet pašā tekstā. Iespējams, vajadzētu vēl skaidrāk arī norādīt uz uh, apmetņu veidošanas politiku saistībā ar Kipru, un jo īpaši Turcijas agresīvie pasākumi Kipras uh, īpašajā ekonomiskajā zonā ir daudz spēcīgāk jāpiemina. Taču, kā jau minēju, esmu pārliecināts, ka par šiem punktiem tiks iesniegt vēl daudz grozījumu priešlikumu. Tad vēl man trūkst eh, problēma precizējums saistībā ar Turcijas attiecībām ar savām kaimiņa attiecībām, piemēram, situācija ar Grieķiju vai Armēniju. Šie protokoli par attiecību normalizēšanu no 2019. gada nav ratificēti no Turcijas puses un Armēnijas puse. Uh, atteicās no šīs vienošanas mārtā. Tas arī būtu iespējams jāpiemina. Un kā jau minēja reliģijas eh, brīvība, šis jautājums ir jāsastaist ar aramiešu situāciju. Un pateicoties mūsu protestiem, aramiešiem tika atdots atpakaļ atsvinātās uh, baznīcas ēkas un klosteri, taču tikai ēkas, nevis uh, zemes īpašumi, kas ir uh, lauki un šie zemes īpašumi, kas tiek tā slepenī eh, no valsts pārņemti. Un tad īpašnieki, kas pieprasa savu īpašumu atgūšanu, viņiem jārēķinās ar virkni dažādu procesu. Un beigās šiem īpašniekiem vienkārši iztek naudas līdzekļi un valsts eh, vienkārši nacionalizē šos īpašumus. Nu, ja klosterim netiek atstāta zeme, tad jau klosters nevar izdzīvot. Šādas lietas mums ir jāpiemina. Mēs zinām, ka šeit notiek jau daudz gadu garumā etniskā tīrīšana, lai šīs eh, dziļi kristīgās eh, kopienas eh, padzītu. Nu, citādi to nevar aprakstīt, un tas tā skaidri jāpasaka. Vēl mums ir jārunā par Turcijas skolotāju nolaupīšanu no trešajām valstīm - Kosovā, Moldavā Tā tas ir noticis un runājot nopietni, Katī Pīrī, man šķiet neveiksmīgi, ka pirmais uh, punkts sāks ar vārdiem apsveicam, velkāms. Jā, mēs priecājamies, ka ārkārtas stāvoklis ir ticis atcelts, taču tas, ka mēs pirmajā, pašā pirmajā punktā rakstam pirmo vārdu apsveicam, velkāms, manuprāt, tas iet pārāk tālu. Mums vajadzētu to pārformulēt. Vēl ir vesela virkne punktu, kuros arī būtu nepieciešamība kaut ko mainīt, piemēram, runājot par 23. un 24. sarunu nodaļu atvēršanu. To es vairāk nepieminētu, bet es domāju, ka to mēs varēsim vienoties. Man jau ir pāris labas idejas dažiem svarīgiem grozījumu priešlikumiem, vēlos pateikties referentē. Es zinu, ka mums ir ierobežots uh, teksts. Uh, cik varam to rakstīt, bet es domāju, ka mums būs laba sadarbība. Paldies, paldies kolēģei Zomerai, un tagad Balderkungs no EKR lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlos apsveikt referentu par šo faktiem pilno pamatīgo tekstu, Es zinu, ka referentai vajadzēja izlaist ļoti daudzas lietas. Es esmu iepazinos ar šo tekstu un man uzmanību pievērsa vairāk aspektu. Lūdzu, neļaujuņojieties. Turcijas ārlietu. Turcijas ār, ārlietu politika šajā reģionā, vai tā ir saskaņota ar Savienības ārējo politiku Mums ir būtiski tā uzmanīgāk uh, papētīt Turcijas ārlietu politiku. Un runājot par Eiropas Savienībā esošo diasporu, ir būtiski noskaidrot, kādas attiecības pastāv starp uh, diasporu un Turcijas iestādēm. Tas ietekmē arī skartās dalībvalstis, tādēļ ir būtiski izpētīt šo apstākli. Ja, piemēram, Vācijas un Nīderlandes Turcijas turku kopienas mēs aplūkojam, tad šeit pastāv ciešas saiknes ar Turcijas politiku. Un par to man šeit tekstā trūkst. Šeit ir runa arī par aliansi ar uh, protestantu baznīcu Turcijā. Šeit mēs uh, dzirdam par daudzām problēmām, un protestanti parasti nesūdzās uh, uzreiz. Uh, un Turcijas sabiedrība attīstās nepareizajā virzienā. Kādā virzienā tad šī Turcijas republika Erdogana vadībā dodas? Jūs aprakstījāt simptomus, taču ar to nav pietiekami. Ir jārunā par vispārējo jauno virzienu, Novērotāji apgalvo, ka Turcija Erdogana vadībā sadarbojas ar uh, islāmistiskiem spēkiem. Nu, šeit ir pieminēti islāmistu disidenti, bet ko tas īsti nozīmē? Kādas ir Turcijas attiecības ar tās kaimiņu valstīm? Mm, šajās valstīs taču pastāv pilnīgi citi īsti apstākļi. Šeit vēlos pieminēt uh, naida runas pret Izrēlu, antisemītismu. Tās visas lietas nav vienkārši pieņemamas, un mums ir jāuzdod jautājums par to, kurā virzienā dodas Turcijas sabiedrība. Jo īpaši sekulārie spēki, kas uh, tiek arvien vairāk apspiesti, par to mums tiešām ir jārunā ko īsti Erdogans vēlas panākt ar uh, Turcijas republiku, vai viņš vēlas izveidot tādu islāmistisku republiku kā Irāna? Ir būtiski noskaidrot, kādas ir šīs attiecības ar Turcijas republiku, taču katrā gadījumā vēlos jau šobrīd pateikties par iepriekš paveikto jūsu darbu. Paldies Balderkungam! kungam! Un tagad pāriesim pie nākamā kolēģa no Nīderlandes, Mariķa Šāka lūdzu no Aldes. Paldies, priekšsādātāji! Es neiztikšos pārāk ilgi, jo, manuprāt, referenta Katī Pīrī jau paveica lielisku darbu saistībā savu ziņojumu. Tas vēlreiz parāda un ceru, ka mēs turpināsim šādā pašā garā, kādu viņi noteica. Proti, kā ka Eiropas parlaments ievēro savus principus un skaidri izsakās saistībā ar eh, attiecībām ar Eiropas, ar, starp Eiropas Savienību un Turciju. Un, diemžēl mēs esam vienīgā institūcija Eiropas Savienībā, kas tā rīkojas. Šeit ir būtiski runāt par tiesiskumu, par individuāliem cilvēkiem, par tādiem cilvēkiem kā Osmans Kavela, kas ir apcietināts. Uh, Viņa piemin arī sistēmiskās problēmas ar tiesiskumu iznīcināšanu, varas dalījumu iznīcināšanu, visiem demokrātiskajiem principiem, kas ir tik ļoti nozīmīgi. Ir būtiski atsaukties uz tiesiskumu, minoritāšu situāciju, LGBT, sieviešu, bērnu, meiteņu situāciju. Tātad, manuprāt, galvenais uzsvers ir uz tiesiskumu un no tā gūtās uh, mācības mums ir būtiski apzināties. Es saprotu, ka ir nepieciešams um, būt tādiem elastīgiem attiecībā uz muitas savienības papus modernizāciju, taču vienlaikus mēs nevaram pieņemt tādas attiecības, kas būtu sasaistītas ar pievienošanās uh, sārunām. Manuprāt, tas nebūtu pareizais lēmums. Mums šeit vajadzētu likt pareizos uzsvars. Protams, kā, kā alternatīvu mēs saskatām šo migrācijas eh, nolīgumu, kas ir tik ļoti cīnisks. Mums ir jāmeklē labi risinājumi tiem bēgļiem, kas meklē patvērumu Turcijā ne tikai milzīgo skaitļu dēļ, bet arī ievērojama izaicinājuma dēļ, un tas ir, ir mūsu atbildība, ka mums ir jānodrošina, lai cilvēki saņem pienācīgu attieksmi un tādas problēmas kā bērnu darbs, seksuālā izmantošana, citas problēmas, ka tās tiek risinātas. Noslēgumā vēlos atsaukties uz neseno. Uh, cilvēktiesību komitejas eh, vizīti, kuru vadīju. Mēs tikāmies augstajā līmenī, tikāmies ar trim ministriem. Visi mums eh, apliecināja, ka to varam lasīt arī presē un citos paziņojumos, to, ka Turcijas valdība ir interesēta uzlabot savas attiecības ar Eiropas Savienību. Un es domāju, ka ir labi, ka mēs ļoti skaidri pasakām, ka nepietiek tikai ar vārdiem, ka ir nepieciešami reāli darbi, kas mūs pārliecinās, ka jābūt konstruktīvam darbam, jo uh, attiecības ir eh, jau tik ļoti sagrautas, ka ir eh, tiešām uzticības atgūšana jāpierāda ar vārdiem. Es tiešām ceru, ka mēs šajā ziņojumā, ar šo ziņojumu nesaskarsimies ar tādiem uh, risinājumiem, uh, ka vai nu viss vai nekas, ko uh, dzirdam no Turcijas valdības, tas neuzlabos mūsu attiecības un nemainīs tās. Paldies Marīķai Šākai. Tagad vārdu saņems Valēro kungs no zaļajiem. Četras minūtes lūdzu. Valēro kundze lūdzu. Paldies priekšsētātāji. Es Es pagaidīšu, kamēr eh, jūs uzliksiet austiņus, jo vēlos izteikties zviedru valodā. Mēs beidzot runājam par komisijas ziņojumu. 2017. gads bija pēdējais ziņojums, un žēl, ka ir panācis tik eh, ilgs, pagājis tik ilgs laiks, kamēr mēs esam sagatavojuši pašu savu ziņojumu, bet tam ir daudz iemeslu, un drīz būs jau 2019. gads, un mums atkal būs no jauna jāpārbauda. Un nu, es te negribu Eh, meklēt vainīgos, bet, nu, gribu izteikt savu nožēlu par šo faktoru. 2017. gadā vēl nemaz nenotika Arfinas uh, ieņemšana, taču tas, uh, tam bija zināmas sekas. Un mēs vairs nevaram uh, runāt par to, tikai par to, kas notika 2017. gadā. Mums ir jāņem vērā aktuālā situācija 2018. gadā. Vasarā es viesojos Čerbakī un Ankarā, jo es vēlējos piedalīties tiesas procesā, kur bija skarti mūsu zaļās politiskās grupas ģimenes eh, cilvēki, mm, kas izteicās pret šo invāziju. Nu, manuprāt, tiešām bija ļoti svarīgi, ka šajā tiesā ieradās tik daudz cilvēku no nu, ārpus Turcijas, kas sekoja tiesas procesam, komentēja to, ziņoja par to televīzijā. Turklāt eh, divas apcietinās personas eh, jau ir tikušas atbrīvotas, taču janvārī būs jauna tiesas sēde, un tad ir jāplūkojas, kas notiks tālāk ir tiešām ārkārtīgi nozīmīgi, ka mēs sekojam līdzi notikumiem Turcijā. Un tādēļ ir labi, ka mēs nosūtījām šo kopīgo delegāciju uz Turciju, taču ar to nepietiek, mums ir visu laiku jābūt klātesošiem. Runāt par Čerbakī vizīti. Es iepazinos ar vietējiem apstākļiem kurus skāra šis konflikts. Un nu, izskatās, ka šeit uh, nekas jauns uh, nav mainījies. Uh, šeit pirmais piedāvājums ir uzcelt lielveikalu. Ir vēl citas vietas, kur pilnīgi visu grib nojaukt un uzcelt kaut ko jaunu, taču tā ir milzīga katastrofa, jo tiks zaudēts kultūras mantojums, un tas mums ir jāaizsargā. Mēs kā. Mēs šeit varētu paust konkrēts priekšlikums. Vēl vēlos uzdot konkrētu jautājumu. Par 13. punktu, par sarunu formālo apturēšanu, par iestāšanās sarunu formālo apturēšanu ar Turciju. Nu, kā tad tas ir saskaņots ar to, ka mēs turpināsim nodrošināt vēl IPA līdzekļus? Tas taču ir saistīts ar šo pievienošanās procesu, vai vispār tas ir iespējams, ka, ja mēs vienojamies par sarunu pārtraukšanu, ka mēs turpinām uh, nodrošināt finansējumu IPA ietvaros. Manuprāt, tas ir pretrunīgi. Tas tā ir ierakstīts arī šajā tekstā. Tad uh, muitas savienības modernizācija. Nu, ar to taču nepietiek, nepietiek modernizēt šo muitu savienību, pirms mēs esam redzējuši kaut kādus konkrētus rezultātus. Pierādījusi tam, kā pastāv demokrātiskā griba doties pareizajā virzienā. Mums ir jāpieprasa uh, konkrētas prasības, pirms dodamies tālāk, un es eh, nepaļaujos pārāk uz to, ko saka Erdogans, gribu redzēt konkrētus faktus, tādēļ es gribētu arī tekstā daudz skaidrāk formulējumu. Paldies! Thank you, Miss... Paldies, Valēro kundzei! Un tagad uh, Hadži kungs goja NGL vārdā 4 minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Jā, patiesi pēdējo pāris gadu laikā Turcija vismaz vārdos ir mēģinājusi paust vēl mainīties sarunās ar Eiropas Savienību. Mēs to redzam delegāciju pārskatos, taču tie ir tikai vārdi, jo fakti rāda, ka neredzam Turciju uzņemoties atbildību par Eiropas Savienības vērtībām vai arī iesaistoties demokrātijas procesā Turcijā. Un es gribētu norādīt uz kādu lietu, kas ir ļoti nozīmīga, tā ir muitas savienība ar Turciju. Turcijas eh, sapnis. Sākot attiecības ar Eiropas eh, Savienību ir eh, uzlabot muitas savienības darbību no apstākļus, un tajā pašā laikā arī mēs redzam, <clears throat> ka Viņi kavēsies tā, un līdz ar to varbūt ir tāda vēlme redzēt muitas savienību kā aizvietotāju šai pilntiesīgai iestādēji Eiropas Savienībā. Un tā kā mēs jau daudzus gadus tagad strādājam pie iestājas procesa ar Turciju, tad šī iestāšanās var notikt, ja ir demokratizācijas process, bet arī mums tur, Kiprā. Uh, Tas ir atkarīgs no tā, kā tiek atrisināts Kipras jautājums. Liekas, ka tas nav atrasināts. Liekas, ka iespējas risinājumam samazinās Kipras jautājumā. Ja ir jau kāds ceļš uz priekšu, tad šīs iespējas liekas, ka pazūda pēc Erdogan darbībām un tā spiediena, kāds, kādu viņš īsteno. Pēc tā, ka uzklausīja prezidenta Trumpa izteiktos komentārus. Un tiešām nezinu, kas būtu jāsaka vai jāpadara. Um, ja mēs runājam par Turciju un uh, to, ka viņiem jāvirzās uz priekšu uz demokrātisku situāciju, bet tieši tagad mums nav ne apstākļu, ne šīs politiskās vēlmes. Un līdz ar to uh, nu, nekāds īsts spiediens nevar tikt uh, izdarīts uz uh, Turciju. Paldies! Jā, paldies, dārgie kolēģi! Tagad Šafhauser kungs, ENF. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Ja Turcija nebūtu NATO dalība valsts, nekad mēs nerunātu par pirmsiestāju šī valsts Eiropu Eiropā neiestājas ne pēc kultūras, ne sabiedrības. Tas ir pārāvums. Nekad tā nebūtu mūsu kultūras, vēstures un civilizācijas daļas turpinājums. Šodien kolēģi atzīst realitāti un atklāja to, ko mēs zinājām jau no sākuma esmu ļoti gandarīts, ka pārtrauksim pirms iestājas procesu bet mums vajadzētu būt stingrākiem. Nu, tā tad nu, mums vajadzētu muitas tiesības pie mūsu robežām. Noteikti tādas mēs nevaram akceptēt to, kādā veidā viņi savas iekšējās lietas kārto. Tas ir suverināts jautājums, bet arī ārēja politikā. Erdogana kungs mums tiek prezentēts kā demokrāts kristietis, bet mēs redzam, kas viņš ir. Brālis musulmanis ar vienīgu mērķi Eiropas islamizāciju. Un kas strādās šajā virzienā, uzklausiet viņa teikto Vācu vai Francijas kopienās, piemēram, Strasbūrā. Uz, uzklausiet, paklausieties to un izlasiet to. Mēs esam agresijas kardarbībā. Turcija karo ar Eiropu, un jūs viņam dodat striķi, ar kuru viņš grib mūs pakārt. Ne tikai jāpārtrauc iestāja un priekšiestājas sarunas, bet jāpasaka skaidri, kad mums ir ienaidnieks, ka mums ir ienaidnieks. Jābūt stingriem. Es ļoti atzinīgi vērtēju virzīšanos uz priekšu, liekas, ka tas ir pozitīvi. Un mēs nejaucamies Turcijas iekšējās lietās, bet ir jāredz, kā Turcija aizturs pret mums šantāža a, imigrācijas jautājumā, veids, kā tiek izmantota diaspora politiski islamizācija, kas ir gribēta no šī prezidenta puses, kas ir atbalstījis islamists. Uh, pre, uh, musulmaņu brāļu projekts. Par to visu ir jārunā, lai bū, mēs būtu vērīgi. Un, nu, protams, arī komisija uh, un uh, ārējais darbības uh, dienests uh, rāda absolūtu nekompetenci un nespēju saprast, kas notiek. Paldies! Jā, paldies, Šafhauser kungs. Epidēdēls kungs nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Sastādot šo ziņojumu un raugoties uz to, kas notiek Turcijā un kas Turcijai būs jādara, lai kļūtu par Eiropas Savienību. Līdz ar to nu, visi šie centieni nonāk pie nulles. Mēs redzam, ka Eiropas uh, Savienība tagad saskars ar lielu uh, divkosību no Turcijas uh, pusi. Tā neievērot cilvēktiesības, uh, to Eiropas Savienība zina. Tā izmanto slēptu vai atklātu vardarbību pret citām valstīm un zina ļoti labi, ka Turcija draud Grieķijai. Tā neat, uh, jāzīst Kipras republiku, ka viss tas tiešām notiek. Un tajā pašā laikā Eiropas Savienība vēlas turpināt maksāt Turcijai, virzīt lietas uz priekšu, lai attiecības tiktu uzturētas ar Turciju. Citādi netiks turpināts šis Eiropas ceļš. Maitsainības uzlabojums, tas novestu pie vīzu liberalizācijas. Un tas fakts, ka Turcija tiek piešķirta nauda, ir kas tāds, kas tiek darīts. Taču Turcija ir valsts, kurā vairs nav demokrātijas. Kas domā, ka tie līdzekļi, kas tiks piešķirti pilsoniskai sabiedrībai, parasti kļūdās, pietiek tikai paklausīties Erdogan valdības teikto. Es domāju, ka draudi pārtraukt sadarbību muitas jomā ar Turciju, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir absolūti uh, nepieciešams, tas mums ir jādara. Paldies Epipedēvs kungam, un tagad četras minūtes delegācijas vicepriekšsēdētājam e, ES Turcijas kopējai delegācijai Kirkos kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Gribu teikt paldies arī Pīrī kundzei, jo viņa ļoti uh, pamatīgi ir strādājusi tas, ko mēs tagad darām, un ka šie pasākumi pēc apvērsuma mēģinājumi ir ievadīti ļoti vēli. Nepiekrītu secinājumiem. Iestājas prasība ir tāds process, kurā mēģina izveidot labas attiecības ar kādu valsti. Un mūsu skatījumā tas ir darbarīgs instruments, kuru kolēģi kā jau uzsvēra, ka tas tiek izmantots, taču tas ir un paliek instruments. Tas finansējums un arī tas, kā lietas tiek skatīts, parāda, ka mēs turpinam uzturēt šīs attiecības. Mēs runājam par muitas savienību, taču līdz šim tas nav uh, izdarīts. Komisija uh, rāda iespēju to darīt. Mēs esam norā, nu, Turcija un cilvēkiem nosūtījusi šī vēstījuma, uzsverot, ka mēs demokratizācijas instrumentus uzturam. Taču ir eh, jāturpina to darīt, eh, ne pārtraucot visas saiknes, eh, lai nenonāktu situācijā, ka mums nav nekādas ietekmes iespējas. Grieķijas un Kipras situācija nav viena un tā pati. Tas pats ir jāsaka par Turcijas uh, situāciju, kāda ir, piemēram, žurnālistiem un citiem. Ir saiknes, uh, kas ir atšķirības. Un daudzi saka vienā valstī nepārtrauciet kontaktus, jo tad mēs uh, paliksim tikai valsts uh, rīcībā bez uh, jau kādas. Uh, iespējas reaģēt. Un pat labāk mums ir jārunā par valsti, kas ir uzņēmusies smagāko nastu bēgļa jautājumā. Mēs domājam par Lībiju, par mūsu partneriem un Turciju un citām uh, citiem dokumentiem, kas ir parakstīti, un kādas tad ir sekas tām ziņām, kādu mēs esam pieņēmuši un faktu, ka esam vēlamies iesaist, iesaldēt visus finansējums. Iesaldēt sarunas tā ir, attiet, ir iespēja, taču ar to neko nebūsim iegūši. Paldies! Paldies līdz ar to visu kolēģi, kas uh, gribēju uzstāties nedaudz ilgāk, ir runājuši. Un tagad tie kolēģi, kas vēl vēlas uzstāties, desmit kolēģi gribētu runāt. Mēs esam 20 minūtes pirms uh, diskusiju sākuši, bet tagad mums pietiek, nepietiek laika. Mums ir jābūt ļoti striktiem, katram divas minūtes. Kukan kungs pirmais runātājs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu sākumā paust. Uh, pateicības vārdus Katī Pīrī kundzei par šo dziļo izpratnēs Turcijas attiecībās un gribu teikt paldies par viņas realistisko pieeju. Es domāju, ka nu, pavisam nebija vienkārši šo dokumentu sastādīt, ievērojot attiecības ar Turciju un arī visu ģeopolitisko situāciju. Manā skatījumā, nu, diemžēl ir tā, ka uh, tas ir regresa ziņojums, kas atspoguļo, kā pasliktinās attiecības ar a, a, Turciju un pamatiesības 4., 5., 6. un 14. paragrāfs norāda no mūsu ļoti spēcīgo a, pozīciju un arī likumdošanu un pamatiesību ievērošanu. Mums ir jāmēģina rast uh, iespēju, kā uh, komunicēt ar mūsu uh, kolēģiem parlamentāriešiem Turcijā, izmantojot formālos kanālus vai sadarbojoties ar deputātiem mm, politiskā spektra abās pusās. Mums ir jāsūt signāls šai iedzīvotāju daļai, kas ir saistīta ar Eiropas um, projektu klimata pārmaiņas, drošība, tie ir jautājumi, kuros varētu diskutēt. Taču tas ir iespējams tikai, ja Ankara pareizajā virzienā dodas. Un viens no pareizajiem signāliem būtu Venēcijas. A, komitejas ieteikumu ievērošanu attiecībā uz konstitucionālajām izmaiņām. Paldies! Paldies Kukan kungam. Nākamais runātais no sociāldemokrātiem būs Bosčināro kungs. Vai komandi? Paldies! Es vēlos uzreiz izteikt komplimentu kolēģijai par izcilo darbu. Tiešām, kad ir jūs esat lieliski, precīzi šo situāciju atspoguļojusi, un jūs tiešām esat pelnījusi mūsu komplimentus. Mm. Tālāk, jo es ļoti rūpīgi un nopietni uzsveru visu, kas ir ierakstīts šeit ziņāmā, uh, tas ir ļoti līdzsvarot atspoguļots, ņemot vērā arī kolēģu viedokļus, tas, ko teica param Kirkus. Var vien jādomā par turpmākajiem soļiem. Un kāds ir tas vēstījums, ko mēs kā parlaments uh, nodosim tālāk jaunam, no jaunievēlētajam parlamentam? Un tādēļ, pirmkārt, ir um, jāsaglabā iespējami daudzi sarunu kanāli ar Turciju, domāju gan par šodien, gan arī par nākotnes attiecībām. Viens no tiem ir šī modernizētā muitas savienība. Un ir jārīkojas jau tagad. Ja mēs to novilcinām, tad, diemžēl, mēs zinām, ka mēs zaudēsim divus gadus. Un nākošais parlaments sāk savu darbību. Kaut kā tikai 20. gadā tā pīstam un iedzināsies šajā jautājumā, un mēs būsim daudz ko zaudējuši. Tālāk starpība migrācijas jomā, drošības jomā, cīņā pret terorismu. Tas ir jārisina pragmātisku apsvērumu daļā, nevis kaut kādu uh, emociju vadītiem jābūt šeit. Un vēl visbeidzot, priekšsādātājiem. Mūsu attiecības ar Turciju nevaram izmantot kā ķīlu uh, citu jautājumu risināšanā. Mums ir pašiem jāapzinās, tas ir mūsu interesēs. Paldies! Paldies, Bastīnāru kungs, jums! EKR grupas vārdā Tev Haurus kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es pirms izsakos priekšsēdētājs vēlos jūs informēt, kā saskaņā ar manā rīcībā esošu informāciju. Mēs redzam, ka ir, ir Interpola aktuālā informācija par Eiropas parlamentu. Bet tas ir šobrīd varbūt nav īsti aktuāli. Bet šāda informācija ir tagad pienākusi. paziņojumu. Ja mēs redzam, ka Turcijas iedzīvotāji ir pakļauti vardarbībai, nemaz nerunājot par ārvalstniekiem, un nemaz nerunājot par to, kas notiek Kiprā, jau daudzus, daudzus gadus. Kipras iedzīvotājiem jāsadzīvo ar turku uh, invāziju, viņu militārajām darbībām arī citos reģionos, tas, ko mēs redzam, kā viņi arī iesaistās Sīrijā un Irākā. Tātad viņi mēģina arī uzspiest citiem savu spēku, kur vien to var. Bet lūk, tieši par Kipru. Uh, nu jau Eiropas Savienība varēs atrast risinājumu šā konfliktā. Kipras jautājumā. Bet tā ir tiešām bomba laika degli Eiropas Savienībā. Un tas ir lūk kā tie piespēle, kur Turcija apliecina savu varu. Tādēļ pirms vispār risinām ko citu, ir jāatrisina Kipras jautājums. un Turcija ir jārespektē iepriekš pieņemtie lēmumi. Turcija ir jāatzīst Kipras republika. Paldies! Paldies, Tihārus kundzei. Tālāk, Alīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos arī izteikt komplimentu referentei par sekretu to ziņojumu arī apzinoties, kādas ir bijušas pēcamās attīstības tendences. Par migrācijas krīzi. Kolēģi Pirīkati ļoti precīzi norāda, ka Turcija spēlē būtisku lomu migrācijas krīzes risināšanā. Un var arī varam tiešām pateikties Turcijai par viesmīlību, kur viņi piedzīvoja trim miljoniem uh, sīrijas bēgļu šo patvērumu. Mēs turklāt uh, arī Bulgārijā esam kaimiņu valsts Turciju, Un mēs redzam, kā ar vien pieaug šī proporcija starp bēgļiem un pamatiedzīvotājiem, jo ierodas ar vien jauni bēgļi. Un šī problēma ar vien samilst. Tālāk runām par ekonomiku. Turcija ir sestā lielākā tirzniecības partnera Eiropas Savienībai, un uh, Eiropas Savienība arī tiešā veidā investē. Turklāt tas ir nozīmīgs arī ekonomikas un tirgus daļa, kas attīstās ziņojumā ir norādīts, ka Turcija ir attīstīta tirgus ekonomika un līdz ar to spēja ievērot Eiropas Savienības prasības un tiesības, sniedzot palīdzību arī migrācijas jautājumu risināšanā. Tomēr es vēlos norādīt un pievērst jūsu uzmanību uh, jautājumam, kas ir tad, tad aicinājumam pārtraukt iestāšanās sarunu turpināšanu. Pirīgi, Katī, kas man ir jautājums jums? Kas notiks šajā gadījumā, ja tiešām tāds būs? No vienas puses, jūs sakat, ka ir jātīstā muitas savienība un vīzu liberalizācija, kas piekrīt ir ļoti nozīmīgi jautājumi, bet no otras puses, jūs sakat, ka jāaptur iestāšanās sarunas. Nu, kā tad mēs varam attīstīt tālākas attiecības, attiecības, ja pasakām, ka iestāšanās nebūs? Bet ja jūs uzskatāt, ka šāds scenārijs mums tiešām palīdzēs sasniegt mērķus, ja mēs sadedzinām visus tiltus. Turklāt saruna apturēšana būtu nodarīta kaitējumu pilsoniskajai sabiedrībai. Un mēs netuvināsim nekādā veidā e, turku iedzīvotājus Eiropai. Pilsoniskā sabiedrība saka pretēji. Mēs vēlamies vēl ciešāku dialogu. Paldies, Alīkungs! Tālāk saku Rafas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ne, nu, fakts ir pats par sevi eh, ir atspoguļots uh, eh, uh, eh, Pirīka Atikuna ziņojumā, kāda ir šī traģiskā situācija, un, protams, ka nevaram īsti atbalstīt piestāšanās sarunu turpināšanu. Šī situācija tā kā jāiesaldē. Vienlaiks tomēr viņi paredz alternatīvi piedāvāt muitas savienības attīstību. un tādā veidā uzsverot tieši labo attiecību lomu. Kolēģi, es tiešām uzskatu, ka Turcija būs tāds mums uh, uzņems partneris, kas pēkšņi pārtrauks nestabilitātes veicināšanu reģionā, kas pēkšņi sāks ievērot tiesiskumu, cilvēku tiesības, atzīs Kipras republiku. Vai jūs tiešām tam ticat? Mēs redzam un dzirdam, kāda ir viņu retorika par Kipru. Nu, nav nekāda pamatam vispār ticēt vai cerēt, ka mainīsies šīs lietas. Šā gadījumā Eiropas Savienības rīcība politika uh, pakļaut vienām interesēm. Un es gan negaidu, ka situācija tik pēkšņi mainītos. Paldies! Paldies, tālāk, Kristoforu kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir jāiestājas un jāizstāv Eiropas saimnības vērtības. Es tām ļoti ticu. Šī situācija ir Turcija, manuprāt, ir diezgan skaidra. Ikdienas Turcija pārkāpj Eiropas Savienības vērtības. Viņi to dara gadiem ilgi. Visu laiku mēs runājam par, jā, un turpinām šīs iestāšanās sarunas, Turcija saņem atbalstu, bet ko esam saņēmuši no viņiem? Ko viņi ir devuši pretī? Mēs redzam, ka viņam pilnīgi vienaldzīgas Eiropas Savienības vērtības. nedz arī viņiem ir saistošas iepriekšējās vienošanās. Kipra ar vien cieši no Turcijas eh, militārā spēka, un neviens neko nesaka. Nav nekādu sankciju pret Turciju. Arī Kiprā ir tik daudz uh, bēgļu, kas ar vienu nevar atgriezties savās uh, eh, dzimts mājās. Un Turcija visu laiku turpina regulāri provocēt. Tā kā ir jāmeklē risinājums tieši pirmkārt Kipras jautājumam. Jāparāda Turcijai viņu mm, vieta. Viņi nedrīkst turpināt šādus uzbrukums Kiprai. Ierobežot cilvēktiesības, Šie tiešām tāds principāls jautājums. Pirmkārt, Eiropas Savienības valstīm nedrīkstē, viņi tās nedrīkstētu pārdot Turcijai ieročus, kurus tālāk Turcija izmanto pret Eiropas iedzīvotājiem Kiprā. Tādēļ es teiktu, pareizāk ir arī apturēt ne tikai sarunas, bet arī muitas savienību. Sādāk mēs tikai viņiem piešķiram balvu pēc balvas par to, ka viņi turpina provocēt un uzvedas nepieņemami pret Kipru. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, eh, sociāldemokrātu grupas sādā četri deputāti. Papadakis kungs pirmais lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es arī vēlos izteikt komplementu eh, mūsu referentei. Viņa ir ļoti smagi strādājusi, un eh, ziņojums patiesi atspoguļo realitāti to nu mēs varam tikai atzīt. Mēs visi sagaidām, ka kādien Turcija ievēros cilvēktiesības un kļūs par uh, Eiropeisku valsti, un kādienu arī spējas noslēgt visas iestāšanās sarunas nodaļas. Bet šodien tāds nav. Viņi neievēro cilvēktiesības, viņiem ir ļoti savā īpatnē nostāja ārlietās, viņi apdraud uh, Kipru, Kipras ekonomisko zonu. Un Kipras republikai neļauj izmantot tās uh, dabas rezerves, dabas resursus, tās piekrastē. Un līdz ar to iejauc Eiropas Savienības enerģētikas politikā. Uh, saruna apturēšana nenozīmētu, ka mēs ar otru roku uzreiz uzlabojam muitas savienību ar Turciju. Tas jau būtu tiešā piespēle viņiem. Tad viņi aizmuguriski iegūtu cits priekšrocības. Pirmkārt, ir jāpanāk labas kaimiņu attiecības. Ir jāpanāk, ka Turcija mainās. Bet ja mēs viņiem nākam tik ļoti pretī, attīstam šo muitas savienību, piedāvājam li vīzu liberalizāciju, tad jau ko mēs iegūsim? Mēs jau it kā visu laiku ticam, ka stimuli ir eh, iet ar bīgāk nekā sodi un redzam, kas ir tāds, kāds ir rezultāts. Paldies, tālāk Andrulakis kungs. Paldies priekšsādātājiem. Pēdējo gadu laikā mēs redzam, Turcija ir bijusi pret Eiropu, un tās jaunā konstitūcija, kas tagad ir pārvērusi Erdoganam prezidentālo varu, absolūto varu, neatstāja vispār vai cerības nākotnē. Es atceros, kāds bija Eiropas parlamenta lēmums pagājušo gadu izbeigt um, arī muitas savienību ar Turciju. Nu, man kolēģi jau iepriekš jau ļoti piesardzīgi izteicās. Bet ko mēs redzam? Šobrīd pat ir veseli, eh, ir turku politiķi, kas pieprasa politisko patvērumu Grieķijā, un viņu skaits pieaug, ja Turcija nav tiesisks valsts. Kas taču gan ir viens no būtiskajiem rādītājiem, lai vispār runātu par iestāšanās sarunām. Tāpat arī kauzu spēlī e, situācija ir neskaitāms reizes aktualizēta. Tālāk, ja mēs skatām teritoriālo ūdeņu jautājumu Kiprā, tur visu laiku ir milzīgas provokācijas no turku puses. Un par cilvēktiesībām, e, piemēram, pareizticīgās baznīcas patriarchāts. Nu, katrā ziņā Mm, reliģiskās minoritātes tiesības netiek ievērotas. Nu, šis ziņojums nevar būt tāds, kas uh, ir, ir <clears throat> apkrauts ar visu veidu iebildēm, to es saprotu, bet tomēr no Kipras kolēģiem var sagaidīt arī zināms grozījums. Paldies! Paldies, jā, es saprotu, ka ļoti daudz grieķu jā, kolēģi vēlas izteikties. Vai ir interesanti, ka reiz gadā šajā mūsu komitejā izskan tik daudz intensīvi grieķu valoda. Mavrīts kungs tālāk, lūdzu. Jā, paldies. Nu, lūk, jā, es arī vēl paturpināšu grieķu valodā. Apologume.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 President. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es jau gan gribēju izteikties par jautājumu, nākošu jautājumu, tāpēc pieteicos. Tā kā paldies, šobrīd neizteikšos. Labi, došu jums vārdu vēlāk. Tātad jautājums. Papavski kungs, jūs, kas esat ieradies no komisijas, un Frelasan kungs no ārējās darbības dienestas, vai jūs arī vēlētos ko vēl teikt? Papavski kungs pirmais, lūdzu. Iepaldies, priekšsādātāji! Mēs novērtējam Pirikatī centienus atspoguļot situāciju ļoti līdzsvaroti. Esam daudzreiz pārunājuši jau tām arī personīgi ar Pirikatī jau darba procesā. Mēs arī piekrītam daudz, ko viņa ir izcēlusi pareizi šajā ziņojumā. Uh, īpaši, kas skar vārdu brīvību, tiesiskumu, tieslietu uh, sistēmas neatkarību, pamatiesību aizsardzību. Tas lielā mērā pārklājas arī ar jau Eiropas komisijas sagatavoto ziņojumu par mm, paplašināšanos 2018. gada situāciju. Ļaujiet man izcelt varu dažas lietas un arī reiz arī uh, rēģēt uz deputātu um, komentāriem, jautājumiem un uh, arī to, kas ir ierakstīts ziņojumā. Arī mūsu tev žurnālistu, profesoru, mācību spēku un daudz citu pilsoniskas sabiedrības aktīvistu apcietināšanas un atsevišķi ņemot vērā Eiropas Sanības tiesas nolēmums uh, par nepatie, nepamatot aizturēt personu apbrīvošanu. Tātad Hovolūkungs, kurš tika apcietināts tieši pagājušo nedēļu, skaidri atkal klietoši pierāda, ka ir nepamatot apcietinājumi turpinās un tiek arvien samazināts pilsoniskās brīvības. Mēs daudz reizes esam aicināšu Turciju reaģēt uz Eiropas saimnības norādēm par to, ka nav nodrošināts varu līdzsvars. Tāpat arī mēs sagaidām, ka jaunā tieslietu reforma arī tiks eh, veidot saskaņā ar Eiropas padomas mm, izpratni par lietām. Tā kā mēs saprotam, ka izgāzās Eiropas Sanības um, trīspusējā sarunas par 2019. gadu budžetu, šobrīd tātad nav skaidrības vēl, bet vienlaiks mēs tomēr aicinām arī nodrošināt nepieciešamas līdzekļus pamatiesību nodrošināšanas un pilsoniskās sabiedrības aizsardzībai. Turcija arvien piedalās Eiropas programmās, kas tieši arī ir, piemēram, kā Erasmus Plus programmas, vērstas uz pilsoniskās sabiedrības attīstību un nostiprināšanu. Um, šos līdzekļus vistiešāk veidā pārveida Eiropas komisija, īpaši dialogs ar pilsonisko sabiedrību, un mēs to arī turpināsim turpmāko gadu laikā. Un mēs savā paziņojumā, uh, Eiropas paziņojumā mūsu turku partneriem esam to norādījuši bet apzinoties, ka Eiropas Savienības budžets tātad 2019. gadam nav vēl apstiprināts un tagad tiek piedāvāt atkal samazināt budžetu, šajā situācijā es tomēr būtu ļoti uzmanīgiem un nekādā ziņā nesamazināt līdzekļus pilsoniskās sabiedrības atbalstām. Un visbeidzot, um, Turcija mums ir nozīmīgi partners, un mēs arī vēlamies, lai Turcija būtu demokrātiska, droša tiesa valsts, un tādēļ mums ir ļoti svarīgi turpināt uzturēt dialogu. un sadarboties enerģētikas jomā, ekonomikas jautājumos. Tālāk augstā pārstāve Morgarīnī un arī komisārs Hans dodas uz Turciju un risina politiskā līmenī šīs sarunas. Turpmāk arī plānot citas nozaru tikšanās līdz gada beigām, piemēram, arī par enerģiju un nākošu gadu par ekonomiku. Tā kā mums ir kopīgs, protams, intereses, mēs arī apusēji varam teikt, esam interesēti muitas savienības modernizācijā un vienošanos tādā efektīvu izmantošanā starp Turciju un Eiropas Savienību. Cīņā pret terorismu, ārpolitiku, ārpolitikā darboties arī, piemēram, mēģinot rast risinājumu Sīrijas jautājumā. Par nākotnes iespējamo muitas savienības uh, darbību un aktualizēšanu, modernizāciju. Mēs skatām, ka tas ir pareizais ceļš, ka ieguvējs būs abas puses, vienlaiks arī apzināmies, ka šo procesu varam uzsākt tikai tad, ja to mm, nodrošina un atbalsta politiskā situācija. Tātad no Turcijas mēs sagaidām uh, aktīvu rīcību, kur viņi pavērstu atpakaļ šo daudzo pamatiesību ierobežošanu. Un mēs tomēr ceram, ka mums izdosies noturēt šāds labs kaimiņattiecības. Paldies! Paldies, Papavski kungs, jums! Un visbeidzot, Frelsona kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti, pavisam īsi, neatkārtošu kolēģa viedokli. Mēs pilnībā atbalstām komisijas vērtējumu par situāciju Turcijā un kādas ir mūsu attiecības. Arī referents sagatavotais izcilais ziņojums ļoti precīzi norāda uz daudzām jomām pašām, kas visvairāk mūs satrauc un to starp tātad tieslietas un cilvēka tiesības. Arī komisārs Hāns tieši šodien dodas uz Turciju, un rītdien sanāksmēs arī šos jautājumus aktualizēs politiskajā dialogā. Tātad jautājumi, kas nozīmīgi gan Eiropas Savienībai, gan arī Turcijai, strādājot arī pie ārpolitikas jautājumiem. Turcija mums ir ļoti nozīmīgs partneris, kaimiņš, un turklāt tas ļoti nozīmīgs arī spēlētājs reģionā. Un viņi ir mūsu strateģiskais partneris. Tad jums ir ļoti svarīgi turpināt dialogu ar Turciju, atver, tur, uzturot atvērts visas komunikāciju kanāls, pārvarot mūsu domstarpības, viedokļu atšķirības un meklēt kopīgus risinājumus. Ir ļoti nozīmīgi, lai Turcija veiktu uzlabojums pamatiesību jomā, atbalstot pilsoniskās sabiedrības attīstību, tam arī savukārt mēs eh, varam sniegt atbalstu finansiāli. Un arī mums par to ir bažas līdzīgi kā komisijai, kā arī līdzekļu samazinājums IPA programmai eh, varētu apdraudēt arī šos pilsētiskās sabiedrības attīstības veicināšanu Turcijā. Un mēs ar lielu nepacietību un rūpību sekosim arī ziņojumu tālāk attīstībai. Paldies, Fravasen kungs! Un vēl vārds Katī ir jums. Jums tad kopsalkumam divas minūtes. Nu jā, Brokas kungs vienmēr deva pusotru minūti. Nu labi. Paldies kolēģiem par tādām ļoti aktīvām diskusijām. Mēs redzam, pieci gadi mēs jau par šiem jautājumiem kādu pieskaramies, un šobrīd tā situācija nav tā spožākā. Ne tādēļ, ka būtu ideoloģiski mainījusies e, mūsu nostāja, bet tieši situācija Turcijā. Ko es varu vēl īsi pateikt? Divas lietas. Pirmkārt. Es neatbalstītu vienkārši tādas darījuma attiecības ar Turciju. Tādēļ tas, ko mēs saprotam, ka paliek tikai muļķa sadarbība, tam tā nav nekāda veida uh, vairs vē, vērtību dimensija. Nu, piedošana, te jūs nesat pareizi sapratuši man ziņojumu. Tas, nu, galīgi nav tas, ko es tur vēlējos ierakstīt. Tālāk otrs jautājums, vai apturēt vai neapturēt iestāšanās sarunas. Jāatzīst, es nevienu Turcijā nebūtu satikos dzirdējis, kas teiktu, būtu labāk, ja mēs pārtrauktu šīs iestāšanās sarunas. Neviens, ne pilsoniskā sabiedrība, ne arotbiedrības, ne kā citi. Kāpēc tad tas tomēr šeit ir iekļauts? Un tas jautājums par Eiropas Savienības uzticamību. Vai mēs tiešām nopietni runājam par lietām? Nu, un manuprāt, tas obligāti ir jādara. Mums jāpasaka skaidri, ka ir šās sarkanās līnijas, kuras nedrīkst pārkāpt. Es zinu, ka jau pirms desmit gadiem daudz teica, ka nu, kāda Turcija, kāda dalībvalsts, nekad to nevēlamies. Es personīgi gan uzskatu, ka Turcija ir piederīga Eiropai, bet es te ļoti skarbi izsakos par uh, viņu valdības īstenoto rīcību politikām. Un tad ir arī nonāk pie šī secinājuma par sarunu pārtraukšanu. Tad tālāk, tas, ko jūs sacījāt, nedarīsim to, nedarīsim šito, muļcainībai nē un tā tālāk. Uh, Bet tad lūdzu, kur, kam tad risināt šo situāciju? Kā mēs varam nodrošināt tomēr Turcijas virzību uz ekonomiku, uz demokrātisku un stabilu valsti, un kāds palīdz arī mums pašiem? Nevaram pateikt tā, nedarīsim neko, jo mm, neizskatās labi. Nu, lūk, par to vēl diskutēsim. Paldies! Thank you, Kati Piri. Colleagues, the deadline from... Liels paldies, Kati Piri grozījuma iesniegšana ir 11. decembris, 2011, un kā jau šodien runājām par šo Ziemassvētku eglīti, dāvanu izvēli, lūdzu atcerieties, ka šis ziņojums ir sastāvdaļa no Eiropas Savienības un Turcijas attiecībām, un ka mūsu komiteja ir atbildīga tikai par ārējās dimensijas jautājumiem, tātad ņemiet to vērā. Tagad pāriesim pie 16. un 17. jautājuma kopā. Šie divi darba kārtības punkti mēs izskatīsim tos kopā, jo šeit ir runa par diviem dosie, par kuriem atbildīgā ir līde. Pirmais izveido finanšu atbalsta instrumentu integrētās robežu pārvaldības eh, fonda ietvaros. Šeit referents ir Kukana kungs, un otrs ziņojums attiecas uz patvērumu migrācijas fonda izveidošanu. Referents ir Vistisena kungs šeit ir būtiski ievērot ārējās dimensijas jautājums, jo Lība nodarbosies ar iekšējās dimensijas jautājums. Grozījuma e, priekšlikuma iesniegšana bija 9. novembrī, e, balsojums notiks 6. decembrī, un tagad došu vārdu abiem referentiem, lai tie varētu pastāstīt par saviem viedokļiem un e, arī par viedoklī, par kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Sākumā vārds Kukankungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties kolēģi kolēģiem par iesniegtiem grozījumiem par šo regulu. Sākumā vēlos pastāstīt mazliet par savu pieeju šim ziņojumā projektam. Es atbalstu komisijas priešlikums, un mans projekts piedāvā tikai nelielus grozījumus, kas nodriešina finanšu ietvara spēcināšana efektīvai robežu pārvaldībai. Es šo regulu saskatu kā ieguldījumu migrācijas politikā turpmākā daudzgadu finanšu schēmas ietvarā. Es apsveicu palielināto finanšu aploksni šim fondam, kas pa, un arī paaugstināto elastīgumu, ar kur būs uh, labāk iespējams reaģēt uz pieaugušiem izaicinājumiem robežu pārvaldībā. Tāpat es uzskatu, ka īpaši uzmanība ir jāpievērš tam, lai tiktu nodrošināta saskaņotība un sinerģija starp šo instrumentu un visiem pārējiem uh, finansējuma instrumentiem robežu pārvaldības un migrācijas jomā. Vai nu tas ir tiek izmantoti citi Eiropas saimnības instrumenti ar ārējo dimensiju, kā patvērumu un um, migrācijas fonds. Tagad vēlos mazliet komentēt par piedāvātiem grozījumu priekšlikumiem. Kā jau minēju, šo regulu saskatu par sastāvdaļu no migrācijas politikas ietvara, kur ir jāpiedāvā fondi robežu pārvaldībai, jānodrošina augsta līmeņa aizsardzība Eiropas robežu ietvaros, runāt par dalībvalstu lomām. Manuprāt, tām ir jānodrošina nepieciešamā elastība, lai tās varētu pielāgot savus kapacitātes, kur tas ir nepieciešams, vienlaikus spēcinot sadarbības starp dalību valstīm. Tas ir nozīmīgs aspekts, lai labi darboties robežu pārvaldība. Kopumā es saņēmu 157 grozījumu priekšlikumus, daži pieprasa izdzēst tekstu kā karsto punktu pārtraukšanu vai sasaist ar ārējo finanšu instrumentiem šos grozījumus nevar atbalstīt. Manuprāt, mums ir nepieciešams sinerģijas starp instrumentiem, un šādā veidā mēs varam tās nodrošināt. Nevar atbalstīt arī izdzēst atsauces uz trešo valstu atbalstu no fondiem un līdzekļu pārnešanu starp finanšu aploksnēm. Taču varu uh, aktīvi atbalstīt Eiropas un parlamenta vispārējos pūliņus eh, par pāraudzību attiecībā uz fondiem. Paldies, Kukan kungs, tagad vārds Vistisena kungam. Paldies, priekšsēdētāji, dargie referenti, kolēģi. Šis afet eh, ziņojuma projekts atbalsta finansējumu palielināšanu, kā arī lielāku uh, elastīgumu, lai labāk uh, tiktu galā ar situāciju šajā jomā, lai cīnītos pret uh, nelegālo imigrāciju, iekļaujot arī atpakaļ atgriešanas nosacījumus. Otrais grozījums runā par to, cik būtiski ir nepieciešams, lai fondi konsultatīvas attīstības uh, partnerattiecībām ar ne ES valstīm nodrošinātu atbalstu, lai neveicinātu nelegālo migrāciju, izveidojot bēgļu uzņemšanas centrus. Tiek piedāvāts arī nodrošināt nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai varētu nodrošināt atpakaļ atgriešanu godīgā veidā, taisnīgā veidā. Tāpat arī, lai neradītu migrācijas eh, stimulus un neatbalstītu cilvēku kontrabandistus. Piektajā grozījumā šeit ir piedāvāts, ka jebkura nevalstiskā organizācija, kas piedalīsies šādās darbībās, nevarēs saņemt šos līdzekļus. Pirmajā gro... pielikumā ir minēts tas, ka solidaritātes princips nedrīkst pārkāpt cilvēku dalībvalstu tiesības eh, regulēt savu uh, migrācijas politiku un bēgļu tiesības saistībā ar 79. pāntu no līguma, pilnībā ievērojot solidaritātes principu. Ar prieku esmu gatavs uh, diskutēt par šo ziņojumu un gaidu nākamās debatas. Paldies, Vistisena kungs! Ir pieteikušies divi runātāji, abi divi ir ēnu referenti, sākumā Elmārs Broks un tad Frunzulikas kungs. Liels paldies! Paldies par šo iespēju. Vēlos paust pāris komentārus no ETP grupas par migrācijas un patvēruma fondu, kuru mana grupa atbalsta. Proti atbalstam komisijas priekšlikumu. Taču es pirms tam uzklausīju debats par Turcijas jautājumu. Un Turcija ir uzņēmusi trīsreiz vairāk migrants no Sīrijas nekā visa Eiropas Savienība kopumā un palīdz mums, jo tādēļ mums ir mazāk migrantu Grieķijā. Tas, šis uh, fakts uh, ir jāņem vērā diskutējot saistībā ar mūsu Turciju ziņojumu. Vēlējos vienkārši šādu komentāru paust. Šis komisijas priekšlikums ir laicīgs, nepieciešams, lai atbildētu nelielajām mil nesenajām milzu migrantu plūsmām Eiropas Savienībā, lai atbilstu Eiropas Savienības pilsoņu prasībām. Mums ir jāpilda mūsu pienākumi pret tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama startautiskā aizsardzība, jāpalīdz tādām personām, kurām nav tiesība uzturēties. Ir jānodrošina laba Eiropas eh, pārvaldības metodes attiecībā uz kontrolēm, uz robežām. Šeit ir jāatrod nepieciešama risinājuma. ETP atbalsta komisijas priešlikumus, šeit panākt to līdzsvaru starp patvērumu, migrāciju, integrāciju. Tas viss atbilst eh, mūsdienu migrācijas izaicinājumiem. ETP uzsver to, ka Eiropas Savienība balstās uz vērtībām, un mums ir arī attiecīgi jārīkojas. Mēs tagad beidzot daram to, kas ir jāpaveic, ievērojot mūsu vērtības un atbildības. Eiropas Savienības vērtība vienmēr bijusi solidaritāte. Solidaritāte pret cilvēkiem ārpus Eiropas Savienības. Šeit mums ir jācīnās pret um, migrācijas avotiem. Šeit vēl daudz darba darāms. Mums ir līdzvērtīgi jāsadala arī atbildība un sloks saistībā ar migrācijas radītajām problēmām. Tagad vēlos pieminēt pāris no mūsu prioritātēm, mūsu grozījumos. Mums ir jāveicina sadarbība trešām valstīm, cieši jākoordinē daļā, dažādie Eiropas Savienības rīcībā esošie ārēji instrumenti. Papildus sadarbībai mums ir jāuzsver arī darbs, kas ir saistīts ar um, atpakaļ uzņemšanas nolīgums lēkšana mūsu partneriem. Mums ir jādara daudz vairāk, lai cīnīties par cilvēku kontrabandu. Tā ir milzīga humanitārā traģēdija un rada ļoti daudz ciešanu. Principā mēs no ETP atbalstam šo priekšlikumu un ar prieku uh, sagaidām konstruktīvo sadarbību ar pārējām politiskajām grupām. Paldies! Paldies Elmāra Broka kungam, tagad vārds Frunzulika kungam. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Sākumā, kā ēnu references, vēlos apsveikt Kukana kungu par šo lieliski paveikto darbu. Es izlasīju viņa ieteikumus par šo komisijas priekšlikumu, un es redzu, ka pirmais un otrais grozījuma priekšlikums ir ļoti līdzsvarots, un pamatots, taču neesmu pārliecināts par trešo grozījumu priekšlikumu, kas piedāvā gala terminu regulas piemērošanai. Manuprāt, tas iet daudz tālāk, un mums tas vēl jāpārbauda saistībā ar AFET komitejas kompetenci. Varbūt labāk šeit īstenot koordināciju ar LIBE referentu par šo konkrēto jautājumu. Pēdējo gadu laikā tikuši ieviesti jau dažādi e, instrumenti, lai tiktu galā ar izaicinājumiem, spēcināt ārējās robežas, un šāda integrētā robežu pārvaldības fonda izveidošana nākamā MFF e, ietverā šķiet ļoti piemērots risinājums. Šis instruments nodrošinās to, e, lai tās dalībvalsts, kuras visvairāk ietekmē migrācijas plūsmu, būs iespējas uh, tikt galā ar šiem izaicinājumiem, radot priekšrocības visai Eiropas Savienībai. Tādēļ mēs to uzskatām kā solidaritātes instrumentu un to atbalstam. Taču mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības finanšu atbalstam jābūt reālam un pietiekamam saskaņā ar pašu dalībvalstu vajadzībām. Šeit atsāsos uz 13. un 15 14. un 15. grozījumu. Mums ir daudz spēcīgāk jāaizsargā mūsu ārējās robežas visiem iespējamiem līdzekļiem, taču vienlaikus mēs pieprasam, ka jāievēro arī cilvēku pamatiesības. Tā ir jābūt vienai būt, no būtiskajām sastāvdaļām robežu pārvaldībā. Vai šie risinājumi nodrošinās šos apstākļus? ir jānodrošina izglītīšanas programmas par Eh, cilvēktiesībām, tas ir grozījumā 92. Atbalsta Eiropas Savienības lomu attiecībā uz rīcībām ar trešajām valstīm un ikgadējiem ziņojumiem. Šeit ir jāiekļauj attiecīgā informācija par šiem faktoriem. Tas ir 117. grozījums. Paldies priekšsēdētājs, paldies uh, referentam un ar nepacietību gaidu turpmāko auglīgo sadarbību par šo jautājumu. Jā, paldies. Un noslēgumā Lapis kungs. Paldies. Um, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, gribu runāt par atzinumu par patvērumu migrācijas fondu izveidu un gribu uh, teikt par priekšlikumu, ko referents ir iesniedzis, ka mēs kā frakcija tam uh, piekrītam, tātad piekrītam viņa atzinumam gan uh, loģisko um, sol, startautiskās solidaritātes pieminēšanu, gan cilvēktiesību uh, un pieminēšanu. Tā tad uh, a priori tas tā ir. Un mums liekas, ka nav nepieciešama grozījumi sākotnēji, taču, nu, principā jāsaka attiecībā uz priekšlikumu, ka ir tieša saite attīstību un sadarbību starp uh, valstīm migrācijas jomā. Tas ir uh, nepieciešams mērķis. Arī mūsu pašu interesēs un dalību valstu interesēs. Mēs esam par to, lai tiktu sasniegts samazinājums procentuālajā sadalījumā, jo tas ir saistīts arī ar nelegālās migrācijas apkarošanas jautājumu. Un pēdējā gada laikā vidusjūrā situācija bija tāda, ka migrācijas eh, jautājums bija sarežģīts. Runājot par pēdējo mēnešu situāciju, jāsaka, ka aizvien aktuālāks paliek jautājums, ko mēs kā frakcija piedāvātu eh, integrācijas koncepts. Tas būtu noteikti jāpiemina. Un ilgspējīga attīstība, 2020. gada mērķi, vienlīdzības principu garantēšana, starptautiskās tiesības un starptautisko tiesību ievērošana, vardarbības apkarošana. Mums ir jāuzņem starptautiskas saistības arī attiecībā uz Ženēvas konvenciju un apkarojot izceļošanas mērķus un iemeslus. Tam vajadzētu būt tiešām politiski patstāvīgam instrumentam, ir tīpaši attiecībā uz Āfrikas valstīm. Tāpat arī no mūsu puses jāsaka, ka izsvērtas darbības. šīs uh, problēmas uh, kontekstā, iesaistot uh, dalību valsts un uh, viņu piekrītošo atbildi, atbildību, tāpat arī kā nevalstiskās organizācijas. Šis redzējums uh, var tikt iestrādāts vienošanās tekstā, kas būs attiecināts uz visiem. Tātad vēlamies uzsvērt, ka tas ir labs priekšlikums un a, tas ir kompleks, a, daudz a, pusīgs a, jautājums, a, kas ir radījis problēmas. Tajos gadījumos. A, kad mēs runājam tīpaši par nelegālās migrācijas apkarošanu. Paldies! Jā, paldies! Paldies, kolēģi! Neviens vairs nevēlas uzstāties. Eduard, jūs aizvien vēl esat šeit zālē. Jūs vēlaties ko teikt? Nē. Jā, labi, kolēģi. Afetā balsojums būs 6. decembrī. Un bez kavēšanās slēdzu sēdi mēs turpināsim darbu pulkstens 15. Zakal Jānīkungs no Grūzijas viesosies. Paldies!